Okay, colleagues, can we, can we begin? Godētie kolēģi, sāksim darbu. Es atvainojos Bernta vietā. Viņš nevarēja ierasties uz šo sanāksmi un tādēļ es vādu šo sanāksmi kā vecākais deputāts, jo viceprezidenti arī nav varējuši ierasties. Mūsu darba kārtībā ir divi priekšlikumi. Zaļie ierosina atlikt uz vēlāku laiku 16. punktu. Es domāju, ka jums nebūs iebildumi un EKR lūdz pārlikt. Um, uz vēlāku laiku balsošanu. Tas gan ir problemātiski, jo šī darba kārtība ir publicēta jau 22. oktobrī, un ja mēs nebalsosim par uh, vienu no šiem punktiem, tad mums nebūs vairs, uh, runājot par konkurences politiku, mums vairs nebūs iespējams paust parlamenta viedokli, bet es ierosinu tomēr vispirms nobalsot par šo priekšlikumu, vai uh, kāds atbalsta balsošanas atlikšanu un kas ir pret balsošanas atlikšanu. Ko atture, atturas tātad šis priekšlikums ir noraidīts, balsošana notiks desmitos. Vai ir kādi citi komentāri par darbu kārtību? Ja tādu nav, tad uh, pieņemam darbu kārtību, kāda tā ir, izņemot 16. punktu. 5 11. oktobra darba kārt eh, sēdes protokols ir izplatīts, ja līdz sanāksmes beigām netiks saņemti iebildumi, tad protokols tiks uzskatīts par apstiprinātu. Trešais punkts eh, - vadītāja paziņojumi. Varu jums informēt, ka šī sanāksme tiek pārraidīta internetā un tūki mūs lūdz runāt uh, nepārāk ātri. Iespējams, ka es jau tā runāju pārāk ātri. Daniel, um, priekšsarētāji, um, viena lieta, par ko es vēlos izteikties, es būtu pateicīgs, ja kādā no nākamajām koordinātoru sanāksmēm mēs varētu apspriest, kad priekšsarētājs būs atpakaļ. Un šonadēļ mums konference, kurā uzstājas arī mūsu priekšsarētājs, um, Tur bija runa arī par CETA un investoru aizsardzību. Mums grupā ir vairāki deputāti, kas uzskatīja, ka priekšsēdētājs nevis sniedza komitejas vairākuma viedokli vai parlamentu viedokli, bet gan savas politiskās grupas viedokli. Varbūt mums vajadzētu apspriesties, kā izvairīties no šādām situācijām turpmāk. Un būtu pateicīgi, ja mēs varētu to koordinātoru sanāksmē apspriest. Bet tā kā šis temats tika arī atspoguļots presē, es vēlējos informēt eh, jūs par to, ka mēs daudzi uzskatām savādāk. Paldies! Nu, es ņēmu vērā jūsu teikto, eh, tas tiks apspriests nākamajā koordinātors sanāksme. Un pēdējais paziņojums ir LDC eh, pakalpojumu izņēmums un eh, PTO pakalpojumu izņēmums vismazāk attīstītajām valstīm un tas uh, apstip, um, mēs apstiprinām Eiropas Savienības saistības, kas uzņemts Baldiju konferencē, šīs preferences ir spēkā tik ilgi, kamēr valstī ir piešķirts mazāk attīstīts valsts status. Nākamais punkts pārskats par pēdējiem trialogiem, tādu nav bijis, līdz ar to nav ko apspriest, un tagad pārējām pie saturiskajiem darba kārtības punktiem, un mēs šos punktus izskatīsim kopā aizsardzības pasākumu klauzula un noteikuma apiešanas novēršanas mehānisms attiecībā uz Moldovas republiku un uz Grūzijas republiku ir uh, noteik, paredzēts noteikti Eiropas Savienības procedūru šo mehānismu iedarbināšanai uh, saskaņā ar asociācijas nolīgumiem. Dodu vārdu uh, referentam Šolca kungam. Viņš uh, gatavo ziņojumu par Moldovu un Landsbeģ kungs gatavoja uh, ziņojumu par Grūziju. Paldies, priekšstādātāji, godātie kolēģi. Sākšu ar vienu komentāru attiecībā uz pasākumu klauzulu un noteikumiem apiešanas novēršanas mehānisms Moldovas republikas Uh, kontekstā. Tātad pagājušajā nedēļā pēc komitejā mums notika plaša vietokļa apmaiņa par pašreizējo situāciju Moldovas republikā, kurā piedalījās Nacionālā parlamenta priekšsādātājs. Un viņš uzsvēra, ka Moldova jādara viss iespējams, lai pārvarētu valstī kritisko situāciju sociāli, ekonomiski un politiski ir jāveic uh, reformas, lai uzlabotu sociālo-ekonomisko situāciju valstī, it īpaši uh, tiesu sistēmas reformas un jāizteno cīņa pret korupciju, jo valsts attīstības temps ir palēninājies, un viņš īpaši uzsvēra, un to uzsvēra arī komitejas un deputāti un parlamenta deputāti, ka jāpastiprina sadarbība starp dažādiem politiskiem spēkiem valstī, lai sasniegtu šo mērķi. Gribu uzsvērt, ka uh, šīs tirzniecības jautājums asociācijas līguma ietvaros ir jāiekļauj šai procesā. Tas nozīmē, ka abām pusēm ir jāizvērtē, kādā, kādā ir jābūt uh, reformu ietekmei, kā tām jāietekmē ekonomiku, pilsoņu intereses un uh, valsts uh, attīstību uh, jauniešu interesēs, radot darba vietas un tā tālāk. Vakar, kad tika publiskots komisijas paziņojums par jauno pieeju Eiropas Savienības kaimiņu attiecību politikai, tika uzsvērts, ka mums jādara viss iespējamais lai rastu jaunus veidus, kā uzlabot sociālo-ekonomisko situāciju kaimiņu valstīs. Ja vēlamies uh, mazināt uh, tur uh, spiedienu uz dalību valstīm, un mums jātīsta apusējas partnerības pieeja. Mūsu tirzniecības nolīgumā ar Moldovu ir iekļauta uh, šī eh, droši aizsardzības pasākumu klauzula, kas pārēdz, ka eh, šo prefer, preferē, ka preferences var uz laiku apturēt, ja importētās preces rada kaitējumu importētājas puses ekonomikai. Tālāk šī nolīgums arī paredz mm, apiešanas novēršanas uh, mehānismu, ja noteiktu lauksaimniecības preču eksports no Moldovas uh, pārsniedz noteiktus uh, sliekšņus. Un uh, ir jāpieņem atbilstoši tiesību instrumenti Eiropas Savienībā, lai varētu šo pa aizsardzības pasākumu klauzulu un noteikumu apiešanas mehānismu novērš īstenot. Regula tika ierosināta jau 2014. gada Uh, novembrī, un uh, šī regula ir jāpieņem, lai nodrošinātu šo mehānismu darbību. Uh, šie, šādi mehānismi tiek attiecināti arī uz Dienvidkoreju, Centrālu Ameriku, Kolumbiju un Peru. Šīs uh, aizsardzības mehānisms ir būtisks, lai nodrošinātu ekonomikas attīstību gan Eiropas Savienībā, gan arī uh, sadarbības valstīs. Es uh, apsveicu to, ka priekšlikumā ir noteikts pienākums informēt likumdevēja iestādes, uh, Eh, iesniedzot gadskārtēju ziņojumu par eh, regulas īstenošanu un par asociācijas līguma tirzniecības sadaļas īstenošanu. Šādas uh, atskaites arī uh, Uh, veicinās parlamenta kontroles īstenošanu un nodrošinās lielāku atklātību šai jomā. Vēlos jūs informēt, ka vakar esam saņēmuši arī padomas priekšlikumu šai jautājumā, un mums kā uh, likumdevēja iestādē šīs darbs ir jāpasteidzina. Mm 13. oktobrī Agri komiteja ir pieņēmusi savu atzinumu, un es ierosinu, lai parlaments atbalsta šo priekšlikumu bez uh, turpmākiem uh, grozījumiem, tātad komisijas priekšlikumu, un esmu mm, gatavs uzklausīt uh, kolēģu viedokli par manu ziņojumu, vēlos pateikties arī Uh, darbiniekiem, uh, kuri atbalstīja mani šajā darbā. Paldies! Tagad vārds Landsberģa kungam par Gruziju. E, man rītībā ar Juliju Vinklera ziņojums, viņš ir ēnu referents par Moldovu. Vai man to nolasīt tagad vai vēlāk? Paldies, priekšsēdētāji. Būtībā nav nekas daudz ko piebilst uh, šauds kunga teiktajam, jo šie punkti ir līdzīgi pēc būtības, bet tomēr ir arī uh, Grūzijai sava specifika, kas to atšķir no citām austrumu partnerības uh, valstīm, kuras ir parakstījušos nolīgums Grūzija ir uh, sasniegusi vislielāko progresu īstenojot uh, noteikumus saskaņā ar nolīgumu. Tālāk Grūzijas tauta ir visproeiropeiskākā no uh, visām šā reģiona valstīm, kas ir iekļauts austrumu partnerībā. Mums jādod signāls, ka mēs šaim nolīgumam arī piešķiram lielu nozīmu, augstu vērtējam viņu apņēmību to īstenot. Šajā priekšlikumā No, jāsaka, ka to izanalizējot, man šķiet, ka mums arī šī klauzula nekad nebūs jāpiemēro attiecībā uz Gruziju, jo Gruzija ir ļoti apņēmības pilna izmantot visas iespējas, ko dod šīs asociācijas nolīgums. Un tādēļ ierosinu parlamentam atbalstīt komisijas priekšlikumu bez kādiem grozījumiem. Es piekrītu šai pieejai un uh, prieku uzklausīšu jūsu viedokļus par šo ziņojumu priekšsēdētājs. Tagad došu jums vārdu, lai jūs varētu arī paust Vinklera kunga viedokli, kurš ir ETP ēnu referents. Priekšsēdētāji godātie kolēģi, ka ETP ēnu references atbalstu uh, komisijas priekšlikumu uh, ieviest uh, noteikumus. Uh, apiešanas novēršanas mehānismu īstenošanai. Šādi noteikumi ir iekļauti Eiropas Savienības nolīgumos ar Korejas Republiku un Kolumbiju. Visi šie noteikumi saskan ar nosacījumiem, par ko ir vienojušās Eiropas Savienība un Moldova. Es uzsveru arī uh, ka Eiropas parlaments ir atbalstījis asociācijas nolīgumu ar Gruziju pagājuši gadu ar lielu vairākumu. Un jāsaka arī, ka mūsu uh, mērķi neapstājas ar uh, šo nolīgumu. Grūzija virzās uz priekšu pa Eiropas integrācijas ceļu un Eiropas Savienībai un parlamentām jāsniedz eh, eh, atbalsts, lai eh, šī virzība turpinātos. Es domāju, ka jāpieņem šis ziņojums bez kādas kavēšanās. Paldies! Tagad Nikolā Dante, S un DN referents. Paldies, priekšsēdētāji. Ļaujiet man sākumā pateikties Šolcu kungam par viņu paveikto darbu. Kā viņš jau sacīja, priekšlikums lielākoties balstās uz nostāju, kas parlamentā un padomē jau ir pieņemta, balstoties uz to, kas Dienvidamerikā jau ir izdarīts līdzīgos gadījumos. Moldova ir svarīgs partneris Eiropas Savienībai un eksporti no Moldovas uz Eiropas Savienību eh, tātad ir pieauguši 20% pieaugums eksportos, eksportā uz Moldovu, tā skaitā lauksaimniecības produktos tas ir e, parādījis, e, ka šī ir ļoti svarīga pasākuma. Šis instruments e, darbojas apmierinoši, es piekrītu referentiem, ka nav nepieciešams iesniegt grozījums sākotnējiem komisijas priekšlikumam. Manuprāt, ierosināto pa pasākumu samērīgums ir apmierinošs. Tāpat arī komisijas spēja aizsargāt rūpniecību, ja būs nopietnas problēmas, un komisijas līdzšinējie pasākumi ir apmierinoši īstenot. Es piekrītu Šolts kungam, ka ir nepieciešams komisijai mandāts, eh, lai eh, tā kopā ar padomi iesniegtu mums eh, igadē ziņojumu par īstenošanas progresu stabilitāte nedrīkst apdraudēt, jo gal galā līguma mērķis ir atbalstīt Moldovas ekonomiku un tās reformas, kas tiek īstenots valstī. Paldies Orēs Šolts kungam par darbu un cerams, ka ar lielu vairākumu varēsim akceptēt eh, šo dokumentu parlamentā. Paldies! Neredu, neredzu ECR, liberāļu un zaļo N referents eh, vai kāds, kas runās viņu vietā, ejam tālāk pie Gruzijas sociāldemokrāta, viņš ēna referents nav, bet Nikolais esmu mazliet izteikties eh, viņa vārdā. Jā, paldies. Es eh, izteikšos eh, Moizera kungu vietā, kurš ir ēna referents. Viņš ir atsūtījis man dokumentu, kurus nolasīšu. Tātad Es atbalstu Landsbergi kungu nostāju un neiesniegu grozījums komisijas priekšlikumam par e, šī mehānisma īstenošanu e, nolīgumā starp Eiropas Savienību un Gruziju, jo viss, kas ir jādara, ir jāpiemēro tās normas, kas jau ir līgumā. Paldies! Paldies! Tālāk Helmuts Šolts izteiksies ēnu referentu vietā par Gruziju. Jā. Eh, mans kolēģis Pēters Rī eh, lūdza man izteikties viņa vietā. Viņš saka, ka neskaroties uz demokrātisko un cilvēktiesību situāciju Gruzijā, kas viņa prāt varētu būt iemesls Eiropas Savienībai eh, apsvērt asociācijas līgumu kā tādu apturēšanu, tad šajā konkrētajā uh, gadījumā komisijas pieeja ir pareiza un komisijai ir nepieciešams īstenošanas e, pilnvaras un ierosinām atbalstīt referentu nostāju, atbalstot komisijas instrumentu uh, apiešanas novēršanai, eh, lai nodrošinātu pietiekamu automātiskumu, eh, lai nebūtu tā, kā tas bija ar eh, pārlieku lielam eksportu banāniem no Peru uz Eiropas Savienību. Paldies! Paldies! Citi runātāji nav pieteikušies, tāpēc vēršos pie komisijas, kur droši vien ļoti apmierināti, ka nav saņēmuši ierosinājumu neviena grozījumu priekšlikumu. Tālāk do, tad dodu vārdu Digitrade pārstāvim no komisijas. Lūdzu. Paldies, priekšsarētāji. Komisija augsti vērtē referentu un ēnu referentu paveikto darbu, tāpat arī sekretariātu padarīto pie abiem šiem dosie. Tāpat arī atzinīgi vērtējam eh, darba tempu Un cerams, ka viss virzīsies uz priekšu bez nepieciešamības rīkot trilogus. Paldies! Thank you very much. If there are no other... Paldies. Ja nav neviens cits, kurš vēlas izteikties, ar to arī esam šos punktus izskatījuši. Aiz atvainojos grozījumu iesniegšanas termiņi vēl. Tātad Grozījuma iesniegšanas termiņš 23. novembris 12. dienā. 23. novembris 12. dienā. Septītais punkts ir nākamais. Es saprotu, ir tāda problēma, kāda man bija no rīta Eh, referente ir iestrēgusi, eh, netiek šurp. Eh, mums ir jāpagaida, atcīmredzot, pāris minūtes, līdz viņa ieradīsies. Es domāju, ka tik daudz mēs varam izdarīt. Paldies! Okay, colleagues. Labi, kolēģi, paldies, ka piekritāt šo pauzi. Sapratu, mums visiem garās problēmas ar automašīnām, satiksmi, bet tas patīkam, ja cilvēku var saulēcīgi ierasties šeit uz attiecīgo jautājumu izskatīšanu. Tātad parlamenta 2010. gada ieteikumu par sociālajiem vidus standartiem cilvēktiesībām un uzņēmuma sociālo atbildību īstenošana. Kā kolēģi atceras, 2010. gadā eh, parlaments eh, piedalījās eh, un parlaments apstiprināja Inte sagatavotu ziņojumus par starptautisko tirdzniecības politiku, cilvēktiesībām, korporatīvo sociālo atbildību. Inta tagad izstrādā labāko praksi saistībā ar šo normu īstenošanu, ierosinot pasākumus eh, ietver stiprināšanai. Un Inta vēlas pārbaudīt to, kā notiek eh, esošo ieteikumu īstenošanu pirms eh, izstrādāt jaunas. Un mums ir pašiniciatīvas ziņojums izstrādāts, un šodien ir pirmā viedokļa apmaiņa par to. Eleonora Forenzi no GUE ir eh, atbildīgā referenta. Lūdzu. Grazie, prezidente. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Ļaujiet man tad eh, sākumā, līdzīgi kā jūs sacījāt, ka Mēs pirmo reizi esam lūgti novērtēt dažādu rezolūciju īstenošanu, kuras esam pieņemuši 2010. gadā par eh, cilvēktiesībām, eh, vidas standartiem un eh, korporatīvu sociālo atbildību multinacionālām korporācijām. Tas viss ir pareizā laikā šobrīd, kā mums vajadzētu izstrādāt stratēģiju TTIP, Nairobi, COP21 eh, Parīzē. Tas viss veido fonu, eh, uz kura mēs tad virzamies uz priekšu. Tāpēc ir absolūti nepieciešams eh, šos jautājumus ņemt vērā kopīgā attīstības programmā. Tirzniecība nav tikai preču apmaiņa. Šobrīd tā skar uh, Uh, cilvēku dzīves un ražošanas metodas ietekmē. Brīvā preču apritē svarīgi ir um, nojaukt šķēršus, un finanšu jomā mēs jau esam redzējuši uh, tiesību mazināšanos, pazemināšanu, lai daži pelnītu vairāk, un kas viņiem licis svarīgāk nekā pārējo tiesības. Un daudzas nevalstiskās organizācijas cīnās par cilvēktiesību un vidas e, tiesību ievērošanu. Tādēļ Seifijas ziņojuma būtiskākie elementi arī šeit ir aktuāli. Ir tie, tiesības uz tirdzniecību, bet ir arī fundamentālās tiesības, pamatiesības, un tur jāatrod līdzsvars. Mēs nevaram pieļaut, ka vidas e, tiesības e, un cilvēktiesības tiek nolikts malā kā sekundārs un peļņa ir galvenā. Līdz ar to tās trīs prioritātes, ko es vēlos nosaukt eh, šorīt, ir pirmkārt eh, PTO reforma. 2010. gadā mēs jau to uzsvērām, un tas mums ir atkal jāuzsver šobrīd. Vides ilgspēja un cilvēktiesība aizsardzībai ir jābūt PTO darba eh, centrā. Nairobi mēs vēlamos, vēlamies pārunāt PTO eh, virzību un saistību cilvēktiesību organizācijām. Cilvēktiesībām ir jātiek uzskatītām par kaut ko tādu, kas eh, stiprina eh, šo priekšrocību statusu valstīm un ir valstī jāievēro tiesības pirms tā var kļūt par brīvās tirgus ekonomiku. Tāpat ir jāizvērtē arī efektivitāte kā mēs to jau norādījām 2010. gadā. Tā ir jābūt daļai no mūsu tirdzniecības politika, bet kā modelis tas vēl ir jāpieslīpē. Mums ir nepieciešams paskatīties, kā mēs varam izcelt šīs lietas, piemēram, sūdzību izskatīšanas procedūru un pašvaldību un NVO iespēju izmantot šīs klauzulas. Tā ir jāizvērtē pirms mēs piemērojam tirdzniecības līgumu Un tas ir jāizvērtē gan eksante, gan ekspost. Sarunvedējiem ir e, kārtīgi darbs jāveic, tam jānotiek caurskatāmi un pilnīgi skaidri balstoties uz atklātu metodiku. Jāņem vērā sociālās tiesības, dzimuma līdztiesība, pamatiesību aspekti, e, lai izvērtētu tirdzniecības līgumu Eh, ietekmi. Paldies eh, dzimumu līdzsiesības grupas eh, darbiniekiem, tiem, kas strādā šajā dzimumu līdzsiesības darba grupā kopā ar mani. Un mēs esam pasūtījuši pētījumu, lai noskaidrot, kā mēs varam padarīt Eiropas Savienības tirdzniecības politiku tādu, kas vairāk ņem vērā dzimumu līdzsiesības jautājumus. Ziņojumā mēs vēlamies sadarboties ar eh, cilvēktiesību apakškomiteju. Un Čēs eh, kungs no ANO ir uzsvērts, ka cilvēktiesībām ir jāgūst virsroka pār peļņas gūšanas interesēm. Tāpat arī dzimumlīdzēsības jautājumi ir jāņem vērā tad, kad apstiprinam līgumus. Bērnu, sieviešu tiesību ievērošana, tas parasti viss paliek otrā plānā reproduktīvās tiesības. Arī tās ir jāņem vērā. Klimata pārmaiņas, atcīmredzam iemeslu dēļ, kļūst aizvien aktuālāks temats. Un mums ir jānodrošina, ka tās eh, puses, kas ir parakstījuši ANO konvenciju, arī tiešām ievēro šīs normas. Mums jānodrošina, ka klimata pārmaiņa rezultātā pieauguša vidējā temperatūra nepārsniedz divus grādus. Un tirzniecības līgumu var iekļaut eh, nepieciešamās klauzulas par ilgspējību, virzoties uz COP21, ISDS un citiem jautājumiem, kas ar to ir saistīti. Mums jābūt inovatīviem saistībā ar tirdzniecības līgumiem un ietekmi, ko tie var atstāt uz emisiju apjomiem. Tas būs ļoti svarīgs jautājums tuvākajos gados, eh, ja mēs vēlamies, lai šie līgumi labi darbotos COP21 kontekstā. Vēl viens virziens, kurā es vēlos strādāt, ir korporatīvā atbildība. Mēs šo tematu apskatām kopš 2012. gada, kā tādu vienošanos starp iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Tas ir liels solis uz priekšu, bet tas nozīmē, ka investīcijas ir jāveic, ņemot vērā arī sociālo ietekmi, kas tiem var būt gūtā peļņa ir leģitīma tikai tad, ja tiek ņemt vērā gan eh, atsevišķo personu, gan veselu teritoriju tiesības. Neesam gan pavirzījušies īpaši tālāk par vārdiem attiecībā uz korporatīvo sociālo atbildību, jeb CSR. Ir mazinājusies arī atbildība eh, par cilvēktiesību ievērošanu un citām eh, jomām. Uh, Eh, tas, ir, notiek, tas notiek aizvien biežāk, līdz ar to ir vairāk jāvirzās uz obligātu principu uh, ieviešanu, jāiestrādā tirdzniecības līgumos un partnerības līgumos cilvēktiesību klauzulas. Mums ir nepieciešami juridiski instrumenti, kas garantēs, ka CSR standarti ir eh, obligāti ievērojami. Un uzņēmumi varētu iepazīties ar Ekvadoras un eh, Dienvidā Afrikas eh, praksi. Mums ir jānodrošina, ka tiek eh, apskatīts eksāntē ietekmes novērtējumi pirms EPA e un tirdzniecības līguma tiek slēgti. Mums ir jāaicina Eiropas komisija veicināt Um, iniciatīvas saistībā ar uh, minerālu iegūšanu un kalnrūpniecības uh, sektoru, lai mēs nodrošinātu, ka uzņēmumi izturās uh, atbildīgi, valstis izturas atbildīgi attiecībā uz minerālu resursu iegūšanu. Tāpat arī jautājums par bērnu kareiviem un asins dimantiem Šeit e, vēl es vēlos pieminēt to, ka ļoti plaši to temati loks, kas ir jāapskat šajā ziņojumā, to es arī sākotnējos komentāros pieminu. Un šī, otrkārt šī ir pirmā reize, kad Inta komitejai ir lūgts izskatīt e, to, kāda ir Eiropas parlamenta iepriekš pieņemto ziņojumu ietekme. Un e, aicināt esam sastādīt vadlīnijas komisijai. Uh, Mums ir jāizstrādā metodika attiecībā uz ietekmes novērtēm un cerams, ka tas kļūs par kaut ko um, pastāvīgu. Cerams, ka varam sniegt noderīgus ieteikumus komisijai un Eiropas Savienības tirzniecības sarunu vedējiem, kā arī parlamentam kopumā. Tāpat arī izvērtēt eh, tirzniecības politiku eh, vispārīgi. Es vēlos balstīt savu ziņojumu uz eh, konkrētiem pierādījumiem. Uh, Vēlos pateikties visiem kolēģiem un ēnu referentiem, kas ir sadarbojušies ar mani pie šī ziņojuma, tāpat arī paldies Eiropas komisijai, kas e, ļoti labi sadarbojās ar mani. Un cerams, ka mēs nonāksim pie kaut kā, kas būs ļoti noderīgi pār parlamentu nākotnes darbā. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, tas bija ļoti visaptvaroši. Viens komentārs. Ja lasat tad eh, es ieteiktu nelasīt tik ātri, jo tulkiem ir grūti turēt līdz tādā tempā. Tātad, tālāk eh, ēnu referenti, EPP, eh, pirmai dod vārdu. Paldies priekšsādātāji, godātie kolēģi. Šis ziņojums ļaus mums apkopot 2010. gada rekomendācijas, un es arī biju cilvēktiesību uh, ziņotāja un arī uh, Mm, attiecībā uz cilvēktiesībām un vidas jautājumiem šajā jomā, kā Ferānces kundze norādīja. Un šobrīd esmu pārliecināta, ka sociālais un vides e, standarti, kā arī tirzniecības noteikumi var savstarpēji stiprināties, ja visas valstis un e, visas iesaistītās puses rīkojas saskaņā ar tiem pašiem noteikumiem. Un tas aspekts ir klātesošs e, daudzpusējās diskusijās un tirzniecības pārunās ar attīstības sadaļu Mm, šajos dokumentos mēs īpašu uzmanību pievēršam tam, lai efektīvi tiktu piemēroti tirzniecības līgumi, un šķiet arī, ka pašreizējais konteksts ir optimāls, lai izstrādātu šādu ziņojumu. Vispirms SPG reformas kontekstā janvārī komisija uh, publicē savu pirmo mm, eh, vidustermiņa eh, novērtējumu par to, kā tiek ieviest SBG norma, un mēs uh, Nu, to atbalstam. Runājot par RSE, komisija pirms diviem gadiem ir aizsākusi ilgspējības paktu, rēģējot uz uh, Duranas mm, laukuma traģēdiju. Un te mēs uh, apzināmies un parādam to, ka mēs tam pievēršam uzmanību un ir vērts analizēt šo aspektu, runājot par vides standartiem. Arī šeit situācija kopš desmitā gada ir mainījusies, jo ir sākušās uh, Mm, pārunas par mm, zaļās tehnoloģijas precēm un tehnoloģijām, un mm, parlaments arī eh, tam pievērš uzmanību. Es arī pievērsušu uzmanību COP21 saistībā ar to, kā starptautiskā tirzniecība eh, tiks eh, ņemta vērā vienošanā par klimatu. Es, es labprāt strād, turpināšu strādāt pie šī temata kopā ar Flārences kundzi, un mēs vēlamies, lai šis ziņojums ļautu uh, atbilstīgi ņemt vērā 2010. gada rekomendācijas. Paldies! Thank you. Um, the S&D. Paldies, S&D ēnu referents ir Džūds Kakandālens, bet viņa nav klāt un uh, viņa lūdza man mm, jūs informēt par uh, viņas viedokli. Centīšos nosīt lēni, tātad paldies. Šis ziņojums ir laba iespēja. Uh, veikt turpmākos eh, pasākumus saistībā ar darba kārtību, kas tika pieņemta 5 gadus atpakaļ. 2010. gadā Eiropas parlaments lūdza, lai tiktu iekļauti vides sociālajie standarti cilvēktiesības visās Eiropas Savienības tirsniecības noliegumos, to starp arī uh, atbilstīgajās starptautiskās konvencijās. Tāpat ir īpaši uzmanība jāpievērš tam, lai šo tiesību piemērošana un standarti notiktu, un ir jāliek akcents uz komisijas un partneru valstu ziņošanu deputātiem, lai būtu pilnīga pār, procedūra, kas būtu atvērta arī sociālajiem partneriem un arī saistībā ar strīdu risināšanu un runājot par GSP, Eiropas parlaments aicināja izmeklēt visus gadījumus, kas pārsniedz 2007 konvenciju un mm, arī vērsties pret tiem gadījumiem, kad ir pārkāpumi konstatēti. Tāpat ir jāpārskata uzņēmumu atbildība, ir jābūt lielākai skaidrībai un efektivitātei, un šis aspekts arī jāiekļauj visās eh, tirniecības normās, un tāpat arī GSP Un Eiropas parlaments arī atbalstīs aizstošu noteikumu, ka uzņēmumiem ir jāpublicē SRS mm, bilance un jābūt pietiekami ātriem šajā jomā. Runājot par stratēģiju, šķiet, ka eh, te mm, visi mūsu lūgumi nav ņemti vērā, bet eh, komisijas eh, aicinājumi nevienmēr ir atbilst gaidām. Un tur ir TSD, mm, šie, šīs nodaļas un vienošanās, un es ceru, ka tirzniecības un atspējas attīstības jautājums, kā arī TTIP, un saistībā ar komisijas publicēto priekšlikumu šajā mm, mēnesī, ka tas būs viens no efektīvākajiem sadaļām dokumentā, un te netiek iekļauti noteikumi, lai būtu pietiekama uzraudzība tam, kā tiek īstenoti šie nepietiekamie noteikumi, TSD noteikumi un arī Ekonomiskās partnerības nolīgumi ar Rietumu Āfriku ir pat vājāki šajā ziņā par GSP. Mm, eh, komisijai ir jāizmeklē Gvatemalas vai Svazelandas situācija un tam līdzīgām valstīm, kur cilvēktiesība pārkāpumi mm, bieži vien notiek un ir jā, kas parāda to, ka šī sistēma nestrādā, runājot par piegādātāju ķēdes atbildību. Eh, pirms pieciem gadiem parlaments jau atklāja šīs problēmas un tas joprojām ir aktuāli ka eh, nevalstiskie dalībnieki nevēlas izmantot šos konceptus savā darbā, un ziņojumā ir īpaši jāpievēršas šiem tematiem un ir jāatrod risinājumi, lai tos novērst, un mm, ir, piemēram, trīspusējā pieeja Bangladešā, kas ir parādījusi, ka tā var darboties. Tāpat ir uh, 2010. gada parlamenta pozīcija, kas būtu jāatjauno, un īpaši uzmanība ir jāpievērš tam, ka ir zināma rezervētība attiecībā uz TSD piemērošanu, un vēl jau vairāk parlamentam ir jāspēlē sava loma, jo īpaši saistībā ar to, kā mēs miedarbojamies ar civilajiem, ar pilsonisko sabiedrību un pilsoņiem, nu, ir jāveido šīs uh, vietējās konsultatīvās grupas kopā ar komisiju, kas veiktu uzraudzību, tāpēc es un dēļ ir apņēmības pilns sniegt konstruktīvu ieguldījumu šajā ziņojumā un ar prieku sadarbosies ar visām grupām, lai turpinātu šo darbu. Tas ir no Kurkendālas kundzes. Un tagad došu vārdu liberāļu Alde mm, ēnu referentam Desaldesa. Kundzei. Jā, Mariča. Paldies! nedaudz apjuku uz brīdi, atvainojos, jo īsajā pārtraukumā uh, Es uh, izgāju ārā un nokavēju uh, atsākšanos sanāksmē, bet uh, mana grupa un es pati personīgi esmu ļoti gandarīta redzot to, ka Eiropas parlaments turpina mm, būt vadošajās pozīcijās, lai uh, būtu efektīvāk sasaiste starp tirniecību un vērtībām. Tajās vietās, kurās tas ir iespējams, ir jāstiprina šīs principi un vērtības, kas ietver cilvēktiesības, ilgspējīga attīstība, vides standarti, sociālo tiesību aizstāvība un tā tālāk. Ir ļoti labi, ka e, tas arvien vairāk tiek iekļauts divpusējos noliegumos un arī GSP plus kontekstā. Es domāju, ka ir skaidrs tas, ka mums ir jāatgādina, ka Eiropas Savienība vēlas būt uzņemties līderīgo uh, lomu un strādāt kopā ar parlamentiem. Mums ir jāsasniedz rezultāti, mums jāstrādā arī ar ASV, bet tāpat arī ar Afrikas valstīm un citām valstīm. Tāpat ir arī horizontālie, jeb tematiskie ziņojumi mūsu darba kārtībā. Minerālu konflikts, eh, šis jautājums arī, manuprāt, ļoti aktuāls tāpat arī. Mm, citi, un kā jūs minēju, grupa ir joprojām apņēmības pilnas spēcināt eh, šīs vērtības, izmantojot tirdzniecību, bet mēs apzināmies, ka dažu tirdzniecības noteikumu rezultāti ir izmērāmi tikai ilgtermiņā. Un e, es uzskatu, ka ir jāizmanto visi instrumenti, lai vērtības un principi, kuros ticam, varētu tikt stimulēti. Mums jābūt arī realistiskiem, ka mēs nevaram to panākt tikai caur tirzniecību. Un tirzniecības e, politika ir, in, ir pilnvērtīgas aspekts, no aizsārlietu politikas, kas ietver arī diplomātiskos pūliņus un tam līdzīgi. Un es domāju, ka mums ir jādara tas, ko vien varam, bet nevajag arī dzīvot ilūzijā, ka tirdzniecības politika viena pati varēs atrisināt visas uh, pasaules problēmas. Lielas paldies, es atvainojos par šo sajukumu tagad uh, zaļo Nu, pārstāvēja vārds paldies, paldies ziņotājai. Tirzniecība tiešām nav tī, vienīgais instruments, bet tas ir viens no instrumentiem. Es domāju, par to varam būt viens prātis, un mēs arī sakojam saviem ziņojumiem, skatāmies, kā tie tiek ievēroti, kā komisija citi dalībnieki tos e, ievēro, ko mēs arī aicinam darīt. Bet daudz kas vēl ir darīts saistībā ar tirzniecību un cilvēktiesībām. Uh, Mēs domājam, ka tad ne, nepietiekama attīstības komponente, kurai jāsako līdzi līgumos, kas ir jāturpina stiprināt un tā nav pietiekami klātesoša. Tāpat ir eh, šis priekšnosacījums par cilvēktiesībām un eh, tirdzniecības noteikumi varētu tikt grozīti vai pat eh, neparakstīti, ja ir kāda pārkāpuma, bet tā nenotiek, un mums tiešām ir jābūt konsekventākiem savā politikā tieši attīstot savu tirniecības politiku un darīt to pietiekami spēcīgi. Tad runājot par ilgspējīgas attīstības sadaļu, ziņojums apstiprina to, ka tiek iekļauts saistoša, saistoša apņemšanās, bet tas mm, nenozīmē to, ka būs piemērojams, piemērojama apņemšanā, bet tieši pie tā mums jāstrādā, lai ilgspējīgas attiecības nodaļā būtu piemērojamas sadaļas, ka uh, Mums ir jāstiprina arī monitoringa mehānisms, kas ir parādījis sevi kā neefektīvu, ka vajadzētu komisijai piemērot vairāk uz sankcijām balstītu pie šajā jomā. Un joprojām vēl par cilvēktiesībām. Kolēģi jau minēja to, šo jautājumu par ilgspējīgas attīstības ietekmes novērtējumu. Un, sarunu laikā, un kas, manuprāt, ir eh, ļoti svarīgs aspekts, mums ir arī šajos ziņojumos un novērtējos jāiekļauj saprātīgi cilvēktiesību dimensija, kas, piemēram, ir ticis uzsvērts jau ANO īpašajā um, pārstāvja mm, eh, teiktajā, kas ir atbaldīgs par pārtiku, un tas ir jādara pārtikas un mm, pārtikas nolīgumiem. Tad par uh, Mm, EKR eh, pozīciju, ka komisija ņem vērā mūsu ieteikumu, ka 2010. gadā stratēģijā ir principi, kas nav tomēr tikuši ievēroti, bet jaunajās tirzniecības stratēģijās tie tagad parādās, un tas ir jāuzsver, tas svarīgi. Un tad esam redzējuši arī dažas neveiksmes saistībā ar eh, darba apstākļiem, jo pieši tekstilu sektorā tur arī jāsako līdzi. Uh, Un mums vajadzētu arī iesaistīties procesā, lai padarītu eh, vadošos principus uzņēmumiem un eh, cilvēku tiesību jomā par obligātiem, un mums vajadzētu tādu tiesību aktus, kas būtu obligāta atbilstīgā rūpība attiecībā uz piegādes ķēdēm, ko mēs jau arī cenšamies darīt, jo īpaši tekstila sektorā, un ir ļoti skaidra mm, nepieciešamība pēc ES tiesību aktiem šajā jomā, tā mēs uzskatām. Un mēs arī uh, runājam par tirniecības un klimata ziņojumu, kur ir eh, plašas rekomendācijas, kur mēs zaļie varam atbalstīt un eh, PTO, mm, ka vajadzētu informēt par šiem produktiem, tieši par to, kā tie tiek apstrādāti un jāuzsver tas, ka pienākumi un mērķi, kā nu, no klimata pārmaiņu pamatu konvenciju un citas, ka tur ir jāņem vērā precedenti saistībā ar to, kā tirniecības noteikumi varētu šauri tikt interpretēti. Mēs uzskatām arī, ka vajadzētu izveidot pasaules vides organizāciju, ka to iesaistīt. Un runājot par dempingu un netaisnīgu konkurenci, mums ir jāņem vērā tas, ka ETS reformas kontekstā parlaments nesen ir aicinājis tā, lai tiktu būtu oglekļa pielāgošanas pasākumi, un pie tā mēs arī vēl varētu atgriezties klimata ziņojumā, un noslēgumā mm, arī ziņojums aicināja pēc eh, starptautiskā transporta klimata izmaksām, kas tiktu atspoguļots produktā, mm, ka ņemot vērā to, kāda nozīmība ir šim sektoram un pakalpojumu pārunās, mēs domājam, ka mm, nevarētu starptautiskā, nevajadzētu paplašināt starptautisko tirzniecību tirzniecības transportu, jo viņiem arī ļoti liela nozīme ir klimata pārmaiņās, un tas ir ļoti plašs un ļoti svarīgi aspekti, kurus mēs vēlam izcelt. Paldies! Liels paldies! Un tagad došu vārdu FDD Beginas kundzei. Kolēģi, ringrāciju kjēlā kolēģā. Paldies, kolēģi, vēlējos pateikties Forences kundzei par lieliski padarīto darbu vides standārti, cilvēku tiesības, sociālo atbildību un tirzniecības politika, visi šie jautājumi mums ir ļoti nozīmīgi. Esmu arī uh, uh strādājusi kā uzņēmēja un uzskatu, ka korporatīvā atbildība ir ļoti būtiska. Uh, Nodarbinātības komiteja arī ir labi pastrādājusi. Ceru, ka referenti ņems vērā šīs komitejas atzinumu. Es esmu atzinumu sagatavotāja. Es runāju par starptautiskās darba organizācijas konvenciju nozīmi par uh, starptautiskajos nolīgumos ir jāparedz šo konvenciju ratifikāciju. Tas ir iekļauts arī komisijas tirzniecības politikā. Es uzskatu, ka tirzniecības politikai jābūt aktīvai uzstājot uz tiesību īstenošanu. Brīvās tirzniecības nolīgumiem jāveicina vides normu īstenošanu un jāparedz arī sankcijas par noteikumu neievērošanu ir jāparedz, jo šobrīd uh, ir Eh, šādi eh, tribunāli, bet tie netiek eh, klāt, šis tiesas netiek klāt lieliem uzņēmumiem. Svarīgākais ir arī tas, kādi pasākumi tiek veikti pirms sarunām, pirms ratifikācijas, kā tiek gatavots šis process. Mums ir arī jākontrolē mūsu uzņēmumi, kas darbojas ārvalstu tirgos. Pirms mums mainās tiesību akti, mums ir jāmaina mūsu pieeja šiem jautājumiem, un um, esmu gatava arī turpmāk ar jums tieši sadarboties šajos jautājumos. Liels paldies! Mums uh, tagad ir uh, jāpāriet pie balsošanas, bet mums vēl ir trīs runātāji palikuši. Tātad Marija Arēna, pēc tam komisijas pārstāv un pēc tam referenta. Paldies, saka Marija Arēna. Jā, es pievienojos kolēģu teiktajām, pateicos kolēģei Florencai par viņas veikto darbu jo viņa izceļ svarīgākos principus, jāievērā cilvēktiesības, sociālās un vidas tiesības. Es domāju, ka ir vēl jāiekļauja uh, vairāki aspekti, proti, ka ir jābūt uh, saistošiem noteikumiem. Mēs redzam, ka brīvprātības pieeja nedarbojas, un tādēļ mums ir jāuzstāj, lai cilvēktiesības, sociālās vidas tiesības būtu obligāti ievērojams. Tālāk ir jāparedz sankcijas, un treškārt neatkarīgi no Eiropas Savienības ekonomiskām interesēm, sociālās uh, vides un cilvēku tiesības ir jāpasludina par mūsu prioritāti, un mēs nevaram izmantot dubult morāli attiecībā vai dubult standartus attiecībā ar mūsu sarunu partneriem. Paldies! Uh, ENF vārds no Frankunkam. Jā, es Uh, esmu koordinators uh, mūsu grupā. Gribu teikt, ka klimata sasilšana, klimata pārmaiņas, protams, ir jāapkaro, bet jāapzinās, ka tas kaut ko maksā. Un tagad prasīt no valstīm, lai tās īsteno ekonom, uh, enerģētikas pārēju, nu šī izmaksa būs simtiem miljārdu eiro, un tas radīs milzīgas grūtības Uh, tirzniecības bilancē, tādēļ mēs nevaram to prasīt no šīm valstīm. Ja mēs iekļaujam sociālās vides normas un cilvēku tiesības uh, šajos nolīgumos, tas ir bīstami, ir bīstami censties eksportēt mūsu vērtības, jo šīs mūsu partneru tautas jūtīsies, ka mēs viņiem vēlamies kaut ko uzspiest. Mums ir uh, jārespektē valstu vertikālā struktūra, nevajag censties uzspiest horizontālu struktūru. Un mēs nevaram uzspiest cilvēku tiesības visai pasaulē. Mēs piekrītām, ka ir jāsasaista uh, tirsniecības politika un vides aizsardzība, bet uh, uh, šī saikne starp tirsniecības politiku, cilvēktiesībām vidas politiku, uh, ne, un sociāliem jautājumiem nedrīkst novest pie tā, ka tiek radīta papildus birokrātiskā struktūra virs valstīm, jo pretējā gadījumā vēl vairāk tiks ierobežota valstu suverenitāte un demokrātija. Paldies! Silvija Fomentīnī, kurā pārstāv um, Eiropas komisija DigiTrade. Paldies priekšs priekšsēdētāji, tā kā laiks ir ierobežots un kā jau tika norādīts, šīs debatas ir ļoti plašas un būtu nepieciešams daudz laika, lai pievērstos visiem aspektiem. Gribu teikt, ka komisija augstu vērtē komitejas interesi par šiem jautājumiem tirzniecības politikā, un mēs ja, eh, esam paredzējuši aizstāvēt mūsu uh, nostāju arī turpmāk. Kopš 2010. gada situācija ir mainījusies un tas ir jāatspoguļo un jādomā par turpmāko darbu. Tātad ilgtspējīgas attīstības mērķi šogad, šā gada sākumā ir apstiprināti ir komisija paredzējusi veikt daudzus pasākumus, visus šeit neminēšu, bet ir paredzēts iekļaut klauzulas par ilgspējīgu attīstību mūsu tirzniecības nolīgumos uh, attiecībā arī uz uh, GSP plus valstīm. Uh, Bangladeša jau tika pieminēta, tāpat mēs strādājam ar Mjānumu, iztenojot uh, darba tiesību iniciatīvu. Mēs aktīvi darbojamies starptautiskajos fórumos un attiecībā ar mūsu kaim partneru valstīm. Es gribēju teikt, ka uh, uh, ietekmes novērtējumi ir būtiski. Mums jābūt konsekventiem, izstrādājot ietekmes novērtējumu katreiz, kad uh, ir paredzēts sākt sarunas par šādiem nolīgumiem, ir jāizvērtē cilvēku tiesību situācija, uh, kad mēs uh, veicam ietekmes novērtējumu par mūsu tirzniecības politiku. Noslēgumā gribu teikt, ka ilgtspējīga attīstība ir mūsu uh, Eh, darba centrā, eh, strādājot pie tirzniecības politikas turpmāko gadu laikā. Mēs esam apņēmības pilni īstenot atbildīgu un caurskatāmu tirzniecības politiku. Es varētu vēl daudz ko teikt, bet īsumā rezumēšu, ka tā ir īstenošana un konsekvence. Svarīgi ir tas, kādi eh, instrumenti ir mūsu rīcībā, un šīs eh, sadaļas par ilgspējīgu attīstību ir būtiskas, un es uzskatu, ka arī ir labāk jāsaskaņo dažādas politikas, piemēram, tirzniecības un attīstības politika, lai mēs varētu atbalstīt reformu īstenošanu mūsu partneru valstīs. Es tikai vēlējos vēlreiz norādīt, ka mūsu ļoti interesē šis temats un turpi, esam gatavi turpināt viedokļu apmaiņu ar šo komiteju, ar, ar referentu un ēnu referentiem. Paldies! Paldies, ka uh, bijāt tik lakoniski. Mēs noteikti atgriezīsimies pie šā jautājuma un tagad vārds vēl referentē rezumējumam. Paldies, priekšsēdētāji! Es tikai vēlējos uh, norādīt, ka uh, pēc uh, šīs pirmās viedokļa apmaiņas var secināt, ka ir uh, vienprātība, uh, liela vienprātība par mūsu mērķiem un galveniem elementiem šai ziņojumā. Uh, jau norādot to, ka pašreiz izmantotās sociālās klauzulas ir nepietiekams, ka ir nepieciešams monitorings un ka šīm klauzulām ir jābūt saistošām ar paredzētām soda sankcijām neizpildas gadījumā. Vēlos pateikties visiem ēnu referentiem un kolēģiem, kas uzstājās. Es domāju, ka kopīgiem spēkiem mums izdosies sagatavot labu dokumentu un eh, es eh, arī informēšu jūs par eh, ēnu referents anāksmi, vēlos pateikties Čemens kundzei. Viņas teiktais man bija ļoti būtisks, un mēs turpināsim šo darbu pēc iespējas labākā veidā. Referents, paldies, referente informēs par ēnu referents anāksmi, bet šo ziņojumu mēs izskatīsim 25. janvārī, 8. februārī ir grozījuma iesniegšanas termiņš un izskatīsim 12. un 13. matā būs paredzēta balsošana mūsu komentējā par šo ziņojumu. Paldies! Tagad mēs pāriesim pie balsošanas. Ceru, ka visiem ir līdzi balsošanas kartītes. Pirmais balsojums ir par EIB gada 2014. gada ziņojuma referents ir Janiks Žado. Tagad pārējām pie otrā grozījuma, jo pirmais un devītais ir atsaukt. Nē, es atvainojos, vispirms jābalso par pirmo kompromisa grozījumu. Kas ir par? Pret? Atturas pieņemts. Tagad otrais grozījums, kas par pret atturas pieņemts, trešais grozījums par pret atturas noraidīts, otrais kompromiss par pret atturas pieņemts, astotais grozījums atkrīt septītais, arī tagad trešais kompromiss, kas ir par pret atturas izskatās, ka noraidīts, bet uh, balsosim elektroniski vēlreiz par trešo kompromisu. Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot? Četrpadsmit par, divdesmit pret viens atturējies, kompromiss noraidīts. Ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts. 23. atsaukts, 13, 14 atkrīt, 16. nepieņēmāms, 18. atkrīt. Tagad 5. kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 20. grozījums par pret atturas pieņemts. 21. Labi, pārbaudām rezultātu, balsēm elektroniski par 20. grozījumu. Beidzam balsot. 22 par 13 pret pieņemts. 21 par pret atturas pieņemts, 22 par pret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 pret atturas pieņēmts, 30. par pret atturas noraidīts, 31. par pret pārbaudīsim, 31. sākam balsot. Balsēm elektroniski par 31. grozījumu. Beidzam balsot. 18 pār 17 pret no pieņemts, 32 par pret. Man šķiet, ka tāds pats rezultāts, bet balsojam šoreiz elektroniski pār 32. 32. grozījums. Beidzam balsot. 18 pār 17 pret pieņēmts, 33 par pret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 pret atturas. Man šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudīsim balsojot elektroniski. 40. grozījums. Beidzam balsot. 6 pār 12 pret 17 atturas noraidīts. 41. par pret atturas pieņemts. 42. par pret atturas pieņemts, 43. par pret atturas pieņemts, 44. divās daļās, kas par pirmo daļu pret atturas pieņemta, otrā daļa, kas par pret atturas pieņemta, 45. par pret atturas noraidīts, 48 par, pret, atturas pieņemts, 47 par, pret, atturas pieņemts, 48 par, pret, atturas pieņemts, 49 par, pret, atturas. Pārbaudīsim rezultātu, balsēm elektroniski par 49. grozījumu. Beidzam balsot. 18 pār 17 pret pieņemts. 50. par pret atturas pieņemts. Tagad uh, noslēguma balsējums par atzinumu ar grozījumiem sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 32 pār, neviens nav pret, divi atturas, pieņemts. Apsveicu mūsu atzinumu autoru Janeku. Nākamais balsojums ikgadējais ziņojums par ES konkurences politiku. Uh, atzinumu sagatavotais Adons Sefelds, kas par pirmo grozījumu par pret atturas noraidīts, pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts, sastais grozījums par pret atturas pieņemts, piektais par pret atturas noraidīts, septītais par pret atturas pārbaudīsim rezultātu, nav īsti skaidrs, um, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. 17 pār, 18 pret noraidīts ar vienas balsas pārsvaru. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. Desmitais par pret Pārbaudīsim, balsojam elektroniski par desmito grozījumu. Beidzam balsot. 16 pār 19 pret noraidīts. 11 par pret atturas noraidīts. 12 par pret atturas noraidīts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. 14. par pret pārbaudīsim, balsojam elektroniski par 14. grozījumu. Beidzam balsot. Jā, noraidīts 11 pār 23 pret un 1 atturas. 15. par pret atturas noraidīts.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 atturas eh, šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudīsim rezultātu, balsēm elektroniski. Beidzam balsot. 20 pār 13 pret 2 atturas pieņemts. 23 par pret. Jā, pārbauda, kāds ir rezultāts. Balsojam elektroniski par 23 grozījumu. Beidzam balsot. 15 pār 19 pret 1 atturas noraidīts. 24. par pret atturas um, noraidīts. 6. kompromiss par pret atturas pieņemts. 27. par es atvainojos, tas atkrīt. Septītais kompromiss par. Es atvainojos. 28. kas par pretaturas noraidīts, 7. kompromiss par pretaturas pieņemts, 32. par pretaturas pieņemts un noslēguma balsojums sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 30 pār 3 pret 2 atturas pieņemts, apsveicam referentu. Un mums ir vēl divi balsojumi paredzēti. Nākamais balsojums ir par sarunu sākšanu par BTN ar Austrāliju un Jaunzēlandi. Tas ir mutiski uzdodams jautājums, kas par. Ir viens grozījums, ko iesniedz Daniels Kaspārī septītā punktā par pret atturas pieņemts, un tagad par jautājumu kopumā par. Jā, es atvainojos, mums jābalso elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 30 pār 4 pret pieņemts. Un vēl Pēdējais balsojums ir par tādu preču tirzniecību, kurus varētu izmantot naudasodu izpildē, spīdzināšanai un citai nežēlīgai pazemošai rīcībai un sodīšanai par uh, trialoga uzsākšanu, lai panāktu vienošanos pirmajā lasījumā. Tātad eh, grozījumi ziņojumām tika pieņemti 27. oktobrī, un tagad mums ir jābalso par trialogu sarunu uzsākšanu. Sākam balsu. Man teica, ka jānolasa šis priekšlikums ir uzsākt oficiāls sarunas ar padomi un uh, Uh, komisiju par uh, sarunu uzsākšanu, pamatojoties uz parlamentu 27. oktobrī pieņemtajiem grozījumiem, kas, uh, kas ir pilnvarojums mūsu sarunu vešanas komandai. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 34 pret, neviens nav pret un viens atturas. Līdz ar to tas ir apstiprināts un mēs noslēdzam balsošanas uh, sesiju. Tagad pārējām pie 12. darba kārtības punkta Eiropas Savienības vidusāzijas stratēģijas uh, īstenošana un pārskatīšana. Tas ir iniciatīvas ziņojums. Mums ir 22. oktobrī notikusi uh, pirmā viedokļu apmaiņa, uh, kurā piedalījās arī uzņēmumu pārstāvi un uh, minēto valstu pārstāvi Barelli kungs nevarēja piedalīties šai sanāksmē, viņu aizstāja Tamborello kungs. Vārds jums. Salve, sono qui in sostituzione. Labrīt, jā, priekšsarētāji tik tiešām es aizstāju Borelī kungu un nolasīšu viņa iesniegto tekstu. Viņš uh, atvainojas, ka dimžēl nevarēja ierasties. Tātad viņa viedoklis par ēsmītas azijas strateģijas īstenošanu pārskatīšanu. Viņš eh, atsaucas uz Mezeviks eh, kunga no AFET komitejas eh, sacīto. Vidusāzijas stratēģijas skar plašāk reģionu kā tikai Afganistānu, kas pēdējos gados ir bijis, bijis tā valsts, uz ko mēs koncentrējamies. Šobrīd mēs redzam, cik vājš ir šis reģions attiecībā uz ekonomisko situāciju. Izaugsmu Krievijā un Ķīnā reģionālās integrācijas idejas, kā Eirāzijas ekonomiskā savienība un Šankais korporācijas organizācija, kā enerģētikas sektora investīcijas no ASV. Tas ir viens no stūrakmiņiem manā ziņojumā. Nu, un tad es koncentrējos uz trim tēmām. Pirmkārt, stiprināt tirniecības attiecības divpusējās tirniecības ietvaros Mums jāizmanto esošie līgumi un jāstrādā arī vidējā termiņa perspektīvā, lai mēs varētu eh, sastādīt eh, tās tālākajos eh, PCA, kāds mēs parakstījām Afganistānu arī ar Kazahstānu. Tālāk par struktūrālajām reformām, ja tās ir nepieciešams, lai nodrošinātu iekšēju ekonomisko izaugsmu un piesaistītu ārvalstu investīcijas. Treškārt, ir jāveido eh, pārliecību radošus pasākumus eh, starp abām pusēm. Tādēļ ir absolūti nepieciešama konsolidēt Eiropas Savienības nostāju Vidusāzijā un attīstīt divpusējo tirdzniecību. Lielākā daļa no tirdzniecības attiecībām šobrīd koncentrējas uz Kazahstānu, kas ir mūsu strateģiskais partners Eiropas Savienībai. Uh, Mums ir nepieciešams paplašināt šo skatījumu, ietverot arī citas valstis reģionā, lai sastādītu tādus līgumus, kas padziļinātu mūsu tirdzniecības attiecības ar tām. Pēc, diemžēl, mums bija eh, jāredz, kā ar Turkmenistānu progress ir apstājies, tāpat arī process ar eh, Irānu un Afganistānu. Šīs valsts ir jāuzskata eh, par Eh, ļoti svarīgām visu reģionu stabilizēšanā. Tas bija otrais punkts. Trešais un ceturtais punkts vairāk saistīts ar konkrētiem aspektiem eh, tirdzniecības attiecībās. Vidusāzija ir ļoti svarīgs reģions energoresursu piegādai un eh, to avotu diversificēšanai. Daudzas Eiropas uzņēmumus jau mēs redzam darbojamies šajā reģionā. Uh, un tas nāk par labu Vidusāzijas ekonomikai, kur nepieciešama jaunas tehnoloģijas, investīcijas un sasaistīts infrastruktūras. Piektajā punktā runāts par atbalstu iekšējām struktūrālām reformām, kas ir ļoti nepieciešams iekšējai attīstībai un ārvalstu investīciju piesaistei, e, tāpat arī e, tiesiskuma veicināšanai ir jāveicina arī cīņa ar korupciju tieslietu sistēmas reformas ir nepieciešams, eh, lai vide tiktu aizsargāta un arī ārvalstu investīcijas tiktu aizsargātas. Sestais punkts eh, ļoti svarīgs. Mēs uzskatām, ka eh, Eiropa ir gatava palīdzēt šim reģionam demokratizācijā, bet daudz kas ir atkarīgs no tā, kā mēs spēsim izveidot savstarpēju uzticēšanos starp šī reģionu valstīm. Uh, šobrīd eh, tur ir problēma ar etniskiem konfliktiem, eh, nesavienot infrastruktūru. Izglītībai varētu būt ļoti svarīga loma šajā procesā, un mēs ļoti vēlētos atbalstīt šo valstu dalību Erasmus Plus programmā. Mums nepieciešams eh, dalībvalsts līmenī redzēt sinerģiju, lai varētu paplašināt eh, demokrātisku politiku, piemēram, veicinot pārobežu sadarbību. Kā afet eh, divās uzraudzības grupas sanāksmēs jau to sacīja, eh, Eiropas Savienībā ir svarīga loma spēlējama Centrālā Āzijā un ir pierādījies, ka Eiropas Savienības svarīgs partners Eh, lai attīstītu politiku šajā jomā. Vēstnieki, ar kuriem mēs runājām, sacīja, ka tā tiešām ir daudzus eh, veidos eh, Vidusāzijas valsts vēlas diversificēt dialogu ar Eiropas Savienību, neskaroties to, ka ir atšķirība dažos viedokļos. Tāpēc mēs atbalstam dažādu pieeju un mm, mums ir ļoti svarīgi nākotnē uzlabot šīs attiecības Vēl jau vairāk eh, tas ir eh, svarīgi ņemot vēro pieaugušu nestabilitāti reģionā. Paldies un ar nepacietību gaidīšu kolēģi sacīto par šo tematu. Obviously for the EPP. Thank you, Chair. EPP tālāk pārstāvis. Jā, paldies eh, referentam par sagatavoto dokumentu. Tur ir vairākas lietas, kuras eh, vēlos pieminēt. Pirmkārt, nepietiek eh, ar to, ka tiek sacīts, ka Vidusāzijas reģions Eiropas Savienībā ir svarīgs, jo šī pat frāze ir izmantota visu laiku attiecības ar šo reģionu izskatās, ka iepriekšējā stratēģija nav bijusi pārāk efektīva. Eiropas Savienība līdz šim ir investējusi infrastruktūras projektos un izmantojis spiedienu uz reģionu valstīm attiecībā uz cilvēktiesībām, jo mums nebija pārāk daudz efektīvu līdzekļu panākt savu. Mūsu investīcijas tika izmantos tādā veidā, lai eh, Vidusāzijas valstu vadītāji varētu izvairīties no savas naudas tērēšanas e, infrastruktūrai, bet tā vietā tērēt to no eh, militarizēšanai vai drošības instrumentu izveidēji apspiežot iedzīvotājus tādējādi ļaunprātīgi izmantojot mūsu labo gribu un naudu kas, tam, kam viņiem pašiem būtu jārod līdzekļi. Jautājums, ko mēs varam izdarīt, lai varam to izmainīt, un kāda jaunai stratēģijai jābūt. Manuprāt, svarīgākie ir trīs, ir divi eh, galvenie eh, punkti. Manuprāt, mēs nepietiekam joprojām runājam par eh, tiem soft projektiem, tādu kas varētu veidot pārmaiņas reģionā. Otrs veids varētu būt iesaistīt reģionu eh, starptautiskajā brīvās saimniecības sistēmā, jo lielo valstu interesē, un runāju par Krieviju un Ķīnu, joprojām ir ļoti stabili, un Eiropas Savienība šai sarakstā ir tikai kā trešā vai ceturtā Un tāpēc, izmantojot mūsu zināšanas par brīvās tirdzniecības sistēmu, mēs varētu piesaistīt eh, šī reģiona valstis globālajā vidē šādā veidā, kombinējot to ar investīcijām cilvēka resursos, kas varētu veidot pārmaiņas Vidusāzijas reģionā. Bet eh, mums jau pirmkārt ir jāsāk ar to, kā atzīstam, ka iepriekšējā stratēģija nav bijuši īpaši efektīva. Paldies. Marija Arēna tālāk sociāldemokrāta. Merci, David. Merci, uh, David. Paldies, David, par veikto darbu. Es uh, ne pilnībā pievienojos ETP kolēģa viedoklim par to, ka šī stratēģija ir izgāzusies. Nu, mums, protams, uh, noteikti punkti šai stratēģijā būtu jāpārskata. Situācija Vidusāzijas valstīs ir atšķirīga. Ja mēs salīdzinām Turkmenistānu ar Uzbekistānu, tad situācijas ir diezgan atšķirīgas, un es piekrītu tam, ka jāizteno diferenciēta pieeja šīm valstīm. Un uh, šeit uh, jūs atsaucāties uz cilvēku tiesību ziņojumu. Jā, tas ir ļoti būtiski. Mēs daudz runājām par to, ka enerģētiskā ziņā šis um, reģions ir interesants, bet no vides viedokļa mēs konstatējam, ka energoresursu eksports nodara ievērojumu vidas kaitējumu kaitējumu vidē šajā reģionā, un tādēļ Eiropas Savienībai būtu jāpievērš uzmanība vidas situācijai šai valstī un jāatbalsta iedzīvotāji. Uh, Eh, jo iedzīvotājiem nav nodrošinātas tiesības, izglītība, mm, pieejam darba vietām. Borelli kunga ziņojumā arī runa par cīņu pret korupciju. Revīzijas palātas ziņojums liecina, ka piecās valstīs eh, šajā reģionā ir plaši izplatīta korupcija. Uh, Tālāk jārunā par uh, reģionā strādājušo uzņēmumu atbildību par uh, cīņu pret korupciju reģionā. Tālāk ir arī runa par uh, uh citu valstu iekļaušanu šai stratēģijā. Jautājums, vai ņemot vērā situāciju šajā reģionā, būtu jāiekļauj, piemēram, arī Mongolija un citas valstis vai nē šajā stratēģijā. Paldies! Thank you very much! Paldies! Alde, tālāk. <clears throat> Kiitoksia puheenjohtaja ja myös kiitos. Paldies priekšsēdētāji. Arī mēs eh, Alda grupas vārdā vēlamies pateikties referentam. Viņš ir labi iesācis darbu. Manuprāt, iepriekšējā runātā jau svarīgākās lietas ļoti labi atspoguļoja, un liela daļa no tā es varu atbalstīt. No Alde viedokļa ir ļoti svarīgi veicināt mūsu attiecības ar šīm eh, valstīm, lai veidot labāku sadarbību. Es domāju, ka mums ar šīm valstīm ir daudz kopīgu mērķu, un eh, to mēs varam izmantot kā pamatu. Eh, ja mēs pārliecinamies, ka ir ievērot nepieciešamie nosacījumi, mēs varam veicināt attīstību šajās valstīs, un Eiropas Savienība var daudz ko dot šīm valstīm varam palīdzēt atjaunot infrastruktūru un varam arī palīdzēt nodrošināt stabilitāti reģionā. Bet vairākās vidusāzijas valstīs ļoti daudz, kas vēl ir darāms. Ja mēs vēlamies, lai tās nonāk pie tirgus ekonomikas status, tur mums arī būtu daudz kas, ko mēs varētu dot. Bet tas, kas mums rada bažas, ir tas, ka cilvēktiesību jomā ir ļoti daudz trūkumu šajās valstīs. Protams, Eiropas Savienība un mēs, Eiropas parlamenta deputāti, ļoti vēlamies, lai tiktu ievērot cilvēktiesības un nodrošinās tiesiskums. Tas ir absolūti neapspriežams jautājums. <clears throat> Tā kā mums ir jāpieturas pie šiem principiem sadarbībā ar eh, šī reģiona valstīm. Mums jābūt atklātiem. Mums ir problēmas cilvēktiesību jomā arī Eiropas Savienībā. Mums ir jāsaved kārtībā savu māju, lai mēs eh, izskatītos uzticami attiecībās ar šīm valstīm. Un tas mums arī ir jārisina Eiropas Savienībā. Mums nevajadzētu tikai lasīt lekcijas citiem par um, cilvēktiesībā. Mums jāpadara šis darbs arī savās mājās un būtu jābūt automātiski jau. Lai nu kā cilvēktiesību jautājumi eh, bija ļoti svarīgi jau 2011. gadā, kad Eiropas Savienība izlēma ratificēt eh, vienošanos ar Uzbekistānu neskaroties uz trūkumiem cilvēktiesību situācijā Uzbekistānā. Vēl viena svarīga lieta, pret ko mums jācīnās, ir korupcija, to jau kolēģi pieminēja. Mēs varam palīdzēt šīm valstīm cīņā ar korupciju, tāpēc turpināsim aktīvu sadarbību ar Vidusāzijas valstīm. Un tādējādi mēs varēsim palīdzēt tām nonākt daudz stabilākā situācijā un tādējādi kļūt par daļu no globālā tirgus. Tas priekšsēdētāji kungs bija īsumā Alde viedoklis par šo ziņojumu. Paldies! Paldies! Goe, eh, grupas vārā Helms Šolts. Paldies, priekšsēdētāji! varu pievienoties iepriekš runā, runātāju kritiskajām piezīmēm, tomēr uzskatu, ka mums vajadzētu nopietnāk eh, paskatīties, vai mums tiešām ir stratēģija šeit. Jeb vienkārši tāds eh, dažādu instrumentu apkopojums, kāds eh, izmantojam saistībā ar Vidusāzijas valstīm. Ja mēs paskatāmies pielikumā uz stratēģijām, uz pievienotajiem eh, sarakstiem ar instrumentiem, mēs redzam, kaut kā skaitļos, ka nekas daudz nav noticis pēdējos gados. Un tad jājautā ir, kādai jābūt stratēģijai, lai šīs valstis un, un, un savu iedzīvotāju interesēs eh, nostātos uz ilgspējīgas attīstības ceļa. Uh, jauniešu bezdarbs eh, dažās valstīs eh, sastāv 80-90%. Jautājumu, kādas perspektīvas jauniešiem šajās valstīs, ja tur nebūs ekonomiskais pieaugums. Tad mums būs tā pati situācija, kāda mums ir eh, tuvajos austrumos šobrīd. Ar tādām pašām sekām tuvāko valstu un Eiropas Savienības situācijai Es aicinu padomāt, ar kādiem ekonomiskiem eh, līdzekļiem, tā skaitā tirdzniecības politika, mēs valstīs uz vietas kaut ko eh, iekustinātu. Eh, paldies referentam Barelī par sagatavoto dokumentu. Mums vēl detalizēti jāpaskata šie punkti, vai tie ir pietiekami precīzi atspoguļo arī vēlamos mērķus, ja mēs sakam, ka mēs vēlamies Vidusāziju kā strateģisko partneru Eiropas Savienībai, Un tad tas tomēr ir tāds liels pasākums, kas trešajā punktā ir aprakstīts. Un es teiktu, ka mums arī tur stingrāk jāizsakās. Šeit nav runa tikai par enerģētikas, eh, energoresursu diversifikāciju. Bet eh, tur eh, jā, jārunā arī tiešām, ja tas ir strateģiskais partners, mums pilnīgi savādāk arī ekonomiski jārīkojas. Un tad mums jāskatās, vai tas, ko padome ir sagatavojis savos secinājumos par jauno Eiropas Savienības civilizācijas stratēģiju, tik tiešām eh, ir arī atbilstoši. Šeit dalība valstis tiek aicinātas uh, intensificēt eh, pasākumus sadarbībai starp Eiropas Savienību un Vidusāziju. Un tādējādi eh, nodrošināt stabilitāti reģionā. Ar to tad ir pamaz. Tad, eh, ja mēs paskatāmies šobrīd apspriežamo tematu loku, arī ņemot vērā Parīzē notikušos traģiskos notikumus, tad mums jābūt ir godīgākiem un jāsaka, ar kādiem eh, tirdzniecības politikas instrumentiem mēs varam panākt eh, reāls pārmaiņas eh, šajā reģionā. Un ar nepacietību gaidu mūsu sadarbību ar referentu. Paldies! Klaus Blukners zaļo vārdā. Vielen Dank für das. Paldies! Arī es vēlos pateikties Borelī kungam par labo ziņojumu kas noteikti ir labs sākuma punkts mūsu darbam. Esmu apmierināts ar pozitīvo noskaņu, ka mums ir nepieciešama pastiprinātā tirdzniecības politika, bet attiecībā uz cilvēktiesībām es tomēr vēlos iet vēl soli tālāk nekā pirms mans runājošie. Nav jau tā, ka cilvēktiesības reģionā uh, eh, tik, tiktu uh, pārkāptas, bet, piemēram, Uzbekistāna, kas veids eksportu uz Eiropas Savienību, eh, ne tikai neievēro, bet aktīvi pārkāp šīs cilvēktiesības, un tam ir jāmainās. Ja mēs vēlamies panākt to, kas pie mums ir pamat nosacījumi, jo mēs šos eh, līgumus vēlamies slēgt uz kopīgu vērtību bāzes. Cent eh, Vidusāzijas reģions. Tad eh, mums ir nepieciešams eh, daudz ko darīt, lai palīdzētu iedzīvotājiem šajā reģionā. Cilvēks ir svarīgāks par ekonomiku un tas mums arī visos līgumos ir jāieraksta. Piemēram, Kazahstānas situācija mēs no vienas puses esam uzlabojuši sadarbību, bet no otras puses cilvēktiesību situācija tur ir pasliktinājusies. Tas nozīmē, ka šajos e, līgumos ir jāiekļauj uzraudzības mehānismu cilvēktiesību ievērošanai, un es jau pieminēju Uzbekistānu. No ārpuses skatoties, it kā redzams ir progress sadarbība ar ILO, jeb Sarpsko darba organizāciju, Eh, tā ir uzlabojusies, un eh, no ārpus izskatās, ka varētu būt arī bērnu nodarbināšana izbeigta, bet papētot rūpīgāk redzam, ka tā tas nav. Lūdzu iepazīties kārtīgāk ar oficiāliem ziņojumiem. Un arī piespiedu darbs ir daļēji likvidēts, bet tas nebūtu nenozīmē, ka uh, raža tiek ievākta bez piespiedu darba vispār. Uh, Tas nozīmē, ka mums ir daudz rūpīgāk jāskatās situācija nekā līdz šim to esmu, esam darījuši. Arī Turkmenistānā tekstilu nozarei problēmas ir ļoti smagas. Vēlos atkārtot, ka priecājos par sadarbību. Es uzskatu, ka mēs tiešām varam kaut ko panākt ne tikai ekonomikai Eiropā, bet arī cilvēktiesībām un vidas situācijai šajās valstīs. Paldies! Paldies. No FDD man vai NF neviens nav paziņojis par vēlmu runāt. ENF ir pārstāvēts, koordinators ir klāt, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos par šiem starptautiskiem jautājumiem teikt, jo īpaši 25 gadus pēc eh, Padomju Savienības sabrūkuma, kādas ir uh, Mm, šīs galvenās problēmas Vidusāzijas reģionā. Es domāju, tas ir reģions, kurā Eiropas cenšas iesaistīties, jo tur ir nestabilitāte šajā valstī, tur ir īri, Irānas, e, Krievijas, Ķīnas ietekmes un mm, šie ekonomikas modeļi un ietekmes modeļi vēl ir ļoti klātesoši un ļoti sarežģīti no ES raugoties, vēlēties uh, Nu, uzspiest cilvēktiesību modeli, ekonomisko modeli un eh, panākt to, ka šīs valstis atgriežas pie lielākas demokrātijas. Es domāju, ka ļoti eh, liela uzmanība jāpievērš tam, kā mēs veicam pārunas, ka mēs vēlamies, Uzbekist, lai Uzbekistāna un Turkmenistāna pievienotos eh, Pasaules tirzniecības organizācijai, un zona ir nestabila, un Eiropai ir jābūt ļoti piesardzīgai tajā, un jo īpaši ir jārespektē ietekmes, kādas tur pastāv, un nevēlēties Vidus Āzijas reģionu pārvērst par konfrontācijas zonu ar Krieviju. Thank you very much. I know, uh... Jā, tagad dodu vārdu komisijai, Lukam Devin, kurš ir atbildīgs par vidus jūru. Kīza kungs, uh, labos jau priekšsēdētājs, lūdzu. Thank you very much, Mr. Chair. Um, Paldies, priekšsēdētāji, pavisam īsi reaģējot uz eh, dzirdētajiem komentāriem. Es tikai apstiprinu, ka Vidusāzijas uh, reģions ir strateģiski svarīgs reģions Eiropas Savienībai. Pirmkārt, lai mazliet precizētu attiecībā uz tirzniecību un investīcijām un Eiropas Savienības lomu, tas šobrīd ir pārāk zemu novērtēts, kā es esmu saprats. Mums īstenībā ir ļoti svarīga loma tirdzniecībā un investīcijās. Attiecībās ar katru no Vidusāzijas valstīm mēs esam viens no pieciem lielākajiem eh, tirdzniecības partneriem. Kazahstānas gadījumā mēs esam numur viens, arī kā lielākais investors, ne tikai tirdzniecības partners lielā, vairāk kā puse no ārējām tiešām investīcijām nāk no Eiropas Savienības, un liela daļa no eksporta ir tieši uz Eiropas Savienību. Protams, ka visur iespējams uzlabot vēl, mums ir jāsadarbojas, jāstrādā ar eh, šīm valstīm, protams, arī citām, bet eh, tām svarīgs priekšnosacījums ir eh, PTO dalība un e, globālo tirdzniecības noteikumu ievērošana, kas ar to ir saistīta. Mums ir sekmīgi īstenot tehniskā palīdzība Kazahstānai un Taģikistānai. Kazahstāna drīz pavisam pievienosies PTO. Taģikistāna jau pievienojās 2013. gadā. Mēs strādājam ar Turkmenistānu, Uzbekistānu, lai pievienotos uh, Viņi nav pārāk eh, noskaņot to darīt, tas tā ilgtermiņā darbs vairāk, kā jūs zinat. Eh, Kazahstāns eh, PCA parakstītais, balstoties uz dalību PTO, mēs šajā gadījumā apsveram dažādas iespējas, kā turpināt sadarbību ar citām Vidusāzijas valstīm, turpināsim izvērtēt šīs iespējas Un šī debats eh, bija ļoti svarīgs eh, šai procesā, kas attiecas uz cilvēktiesības eh, situāciju un mūsu centieniem šai jomā saistībā ar tirdzniecību. E, ļoti noderīgi, ka mm, man kolēģis Silvija Fermentīnī ļoti labi e, aprakstīja mūsu paveikto tirdzniecības un ilgspējīgas attīstības jomā, piemēram, GSP plus jomā Mēs nesen saņēmām eh, pieteikumu no Kirgistāns, tas bija maijā, un iesniegsim priekšlikumu parlamentā jau tuvākajās nedēļās. Tas ir viens no tālākas sadarbības eh, veidiem un uzraudzības veidiem cilvēktiesību un darba tiesību ievērošanā, kas ir ļoti svarīgi. Uzbekistānas e, jautājums arī ir ļoti svarīgs. Tur tekstilu protokols, kas jau tiek e, diskutēts INTA komitejā pavasarī un tiks atkal e, iekļauts darba kārtībā, kā mēs dzirdējam. Jā, ir daudz uzlabojumu nepieciešami, bet paskaroties perspektīvā, uh, pēdējo gadu griezumā uzlabojums tomēr ir acīm redzams. Jā, ir daudz, kas vēl jādara. Sapsiskā darba organizācija ir apliecinājusi, ka Uzbekistāns iestādes ir ievērojami progresu uzrādījuši, bet tas gan nenozīmē, ka mums nebūtu jāturpina sadarbība ar Uzbekistānas iestādēm un Starptautisko darbu organizāciju, lai prasītu lielāku progresu. Pavisam īsi par vīdas eh, aspektiem. Dažas valsts ir vairāk interesētas nekā citas šo jautājumu eh, diskutēšanā ar Eiropas Savienību. Kazahstāna vismaz ļoti aktīvi ir runājusi. Expo nākamgad viņi koncentrēsies uz jauno eh, enerģētikas jomu skatījumu Un ar Kazahstānu mums ir parakstīts padzināts PCA. Jā, ir arī citi elementi, ko ārējās darbības dienesta kolēģi varbūt vēlas eh, pieminēt par cilvēktiesību jautājumiem. Paldies! Thank you very much. Yes, if, uh, Mrs. Per Paldies, uh, Perkusijons kundze no ārējās darbības dienas, ja vēlas izteikties, lūdzu. Paldies priekšsādātāji, centīšos izteikties īsi. Viens ļoti svarīgs elements atjauninātās stratēģijas jomā ir tas, ka tiek ieviests diferenciācijas princips un mēs vēlējāmies atspoguļot video, vidusāzijas mm, partnerus, kas ir atšķirīgi no citiem, un tāpat ir arī atšķirīgas ambīcijas dažādās Vidusāzijas valstīs, lai virzītu uz priekšu divpusējās attiecības. Līdz ar to mēs ņemsim šīs lietas vērā. Tāpat es vēlētos atzīmēt divus nesenos svarīgos mm, um, situācijas attīstības scenārijus. Anu uh, Vidusāzijas um, uh, mm, atbildīgais ļoti kas ir atbildīgs par koordināciju, viņš uh, nodrošina ciešākas attiecības starp ES un uh, starp ANO un reģionu. Tāpat arī 2017.20. gada indikatīvā programma, kurā ir paredzēts būtiski palielināt globālo mm, ES mm, reģionālās sadarbības aploksni. Tāpat ir arī izglītības jomā un tiesiskuma jomā īpaša uzmanība pievēršama, un mēs vēlamies intensificēt miedarbību ar Vidusāzijas valstīm šajās jomās, runājot par ekonomiskajām tirniecības attiecībām. Šeit mēs īpašu akcentu liekam uz uzticamu investīciju klimatu, lai būtu stabils juridiskais satvers, kas tāds nav vairumā Vidusāzijas valsts, jācīnās pret korupciju Un nu, tas jau iepriekš tika minēts, ka korupcija ir ļoti plaši izplatīta visās eh, vidusā, piecās vidusāzijas valstīs, tāpat arī miedarbības starptautisko biznesa ko, kopienu un eh, reģionālā integrācija. Tad par cilvēktiesībām kaut arī ir bijuši pozitīvi attīstības scenāriji reģionā, tostarp arī likumdošanas reformas, ka ir jāpalielina puliņi pret spīdzināšanu un jāspēr so, soļi, lai izskaustu bērnu nodarbināšanu cilvēktiesību Situācija joprojām ir dziļi satraucoša vairumā vidusāsī valsti, valstu, un mēs um, pal, pastiprinām pūliņus, kā jūs zināt, tāds struktūrēts cilvēku tiesību. Dialogs ir ar piecām vidusāzijas valstīm, un tādējādi mēs regulāri varam novērtēt, kā situācija attīstās, un mm, tāpat arī cilv, ir viedokļa apmaiņa par uh, šo, mm, šiem pārkāpumiem, tāpat arī individuāliem gadījumiem. Ir jāatzīst, ka diskusijas ir vienlaikus gan grūtas, gan arī nav izdevies nonākt pie konkrētiem rezultātiem, bet eh, tās ir tajā pašā laikā vērtīgas, jo var pārunāt jūtīgus jautājumus. Tas ir eh, atvērtas šīs diskusijas un strukturētas, un mūsu delegācijas mm, darbs eh, Vidusāzijas reģionā nodrošina regulāras sanāksmes ar cilvēktiesību aizstāvjiem mūsu diplomāti uzrauga arī tiesu procesus reģionu valstīs ir konsultatīvās sanāksmes ar pilsoniskās eh, sabiedrības aktīvistiem, regulāri tās notiek, un pilsoniskās sabiedrības semināri, kas notiek reizi gadā, un eh, tajās valstīs, kurās tādus eh, seminārus var mm, noturēt, neapdraudot ehm, šos pilsoniskās sabiedrības locekļus un viņu mm, drošību, un tā tad mm, ir šis cilvēktiesību instruments, un tā ir daļa arī no tiesiskuma. Cil Mm, principa, ir eh, pilsoniskās sabiedrības semināri, apmācības. Tas ir tēmas, kas ir prioritātes visām Vidusāzijas valstīm, šīm piecām, bet arī mums tāpat arī piekļuve tiesām uz taisnīgu tiesu un eh, arī juridisko jomu pārstāvju attīstības jautājumu. Liels paldies, un tas arī noslēdz Eh, mūsu diskusijas par šo punktu. 24. novembris, pulksten 18 ir grozījumu iesniegšanas termiņš un balsojums būs 10. decembrī komitejā un mēs paredzam, ka mārtā eh, būs plenāra sēdē šis jautājums. Tagad varam pāriet pie 13. Punkta stabilizācijas un asociācijas nolīguma noslīgšana starp Eiropas Savienību un Eiropas atomenerģijas kopienu un Kosovu. Eiropas Savienības eh, Kosovas eh, stabilizācijas nostācijas nu, lūgums, nolīgums eh, tika starp 12 un 13. gada maiju no pārunāts un parlaments saņēma oficiālu pieprasījumu gūt apstiprin dokumentu 5. novembrī. Kosovas Nacionāla asamblēja jau ir ratificējusi šo dokumentu 2. novembrī un uh, mērķis komitejā būtu pieņemt rekomendācijas līdz gada beigām, tā lai varētu ātri eh, ratificēt eh, šo nolīgumu no Eiropas Savienības puses. Došu vārdu eh, referentam mm, prezentēt šo nolīgumu. Paldies, priekšsēdētāji, jā, patiešām, kā jūs jau norādījāt, Asociācijas un stabilizācijas nolīgums starp Eiropas Savienību un Kosovu ir ticis noslēgts 26. oktobrī. Un ir vērts atzīmēt, ka tas notiek pēc divu gadu pārrunu vešanas. Un šis līgums nodrošina plašu sadarbību divpusējā un arī dzen, reģionālā līmenī. Galvenais mērķis ir padziļināt mūsu ekonomiskās un tirzniecīskās saites. Un viens no instrumentiem, kas tiek paredzēts, ir brīvas tirzniecības zonas izveida. Un vēl papildus tam ir šie juridiskie noteikumi, kas būtu jāsaskaņo. Kosovai ir jāpielāgo sava juridiskā sistēma atbilstošais standartiem, un ir vairāki stimuli un iniciatīvas, lai Kosova pieņemtu reformas un veiktu investīcijas, un tam vajadzētu izpausties jaunu darba vietu radīšanā. Tas ir ļoti svarīgi migrācijas kontekstā. Mēs vēlamies mm, apturēt šo migrantu plūsmu no Kosovas, kas galvenokārt tiek uh, virzīta tieši uz Eiropas Savienības valstīm, un ir vērts eh, atzīmēt arī to, ka šis eh, nolīgums, ka tam nav ietekmes uz dalību valstu nostāju par Kosovas statusu un tās neatkarības atzīšanu. Tas pats attiec arī uz eh, Eiropas Savienības kopumā atzīšanu uz Kosovu. Un Kosova ir viena no mm, nabadzīgākajām, ja nevis nabadzīgākā valsts Eiropā - divi miljoni cilvēku. Uh, Eh, tajā dzīvo. Un ja mēs nesniegsim savu palīdzīgo roku viņiem, ja mēs nepalīdzēsim celt demokrātiju, ja mēs eh, nepūlēsimies palielināt dzīves līmeni, standartu šajā valstī, tad šie cilvēki dosies uz Eiropu un palīdzot viņiem, mēs palīdzēsim paši sev priekšsādātājs. Paldies tagad domu Nikolai Dantēm no S&D. Paldies, priekšsēdētāji. Es pateicos referentam par ieguldīto darbu, kā jau atzinuma projektā ir norādīts. Es piekrītu tam, ka Eiropas parlamentam ir jāsniedz piekrišana tam, lai stabilizācijas asociācijas līgums tik noslēgts starp ES un Kosovu. Un tas pavērsa jaunu posmu abu pušu attiecībās. Šis stabilizācijas un asociācijas līgums ir pēdējais kas ir jānoslēdz ar Rietumbalkanu valstīm. Un uh, Eiropas Savienībai ir ļoti uh, ciešas ekonomiskās attiecības ar šiem valstīm, ar Sērbiju, Melnkalni. Tās ir um, kandidāta valstis, Armēnija ir kandidāta, citas valstis tiek uzskatītas par potenciālajiem mm, kandidātiem, lai pievienotos ES. Un šajā vienošanā nolīgumā ir noteikumi, lai veicinātu Eiropas Savienības standārtus konkurences, eh, publisko iepirkumu, intelektuālās īpašumas eh, aizsardzības jomā un eh, patērētāju tiesību aizsardzības jomā. Tie ir ļoti būtiski aspekti, kas saistās ar mūsu iekšējo tirgu. Un tas arī saistās ar Eiropas integrācijas projektu. Un šī Mm, jautājumi par dažādām politiskajām jomām arī ir iekļauti, e, ka varētu izveidot brīvās tirsniecības zonu, un mēs domājam, ka tam vajadzētu palīdzēt attīstīt šo valsti, ekonomisko izaugsmu un arī stabilitāti. Un lēmums ir padziļināt un paplašināt attiecības starp Eiropas Savienību un Kosovu bez mm, tam, ka tu varētu kaitēt Eiropas Savienības valstu nostāju par šo, šīs valsts statusu. Es pateicos priekšsādātāju un es ceru, ka šis atzinums tiks ar lielu vairākumu pieņemts. Lielas paldies! Mm, Klaus Bukners ir vienīgais ēnu referents, ko redzu no zaļajiem sehr geehrter Herr. Paldies, godātais referent kungs. Es pateicos par šo projektu. Tajā ir daudz pozitīvu punktu, bet man tomēr ir zināmas bažas. Jau desmit gadu periods ir paredzēts Uh, bet es domāju, ka būtu jāparāds ilgāks periods struktūra reformu īstenošanai šai valstī. Šajā nolīgumā ir teikts, ka piecu gadu laikā visi uzņēmumi, kam nav um, mītne Kosovā, var izmantot tādus pašus um, no, um, publiskā iepirkuma nosacījums kā vietējie uzņēmumi. Manuprāt, tas var sagraut valsts ekonomiku, jo, protams, Eiropas uzņēmumi varēs eh, vēl vieglāk darboties šai valstī, bet kādēļ ko mēs uzstāju šiem nosaukumiem, jo eh, šādi nosacījumi eh, tikai vēl vairāk kavēs vietējās at ekonomikas attīstību. Tālāk Eh, par eh, eh, resursu eksportu vietējo resursu ieguve ir būtībā vienīgā rūpniecības nozare, kas vispār uztur valsti pie dzīvības. Es uh, gribētu uzdot komisijai divus jautājumus. Cik uh, lielā mērā lauksaimniecības jomā uh, komisija ņem vērā valsts bažas uh, par uh, lauksaimniecības situāciju, ņemot vērā tās lielo nozīmi un kas ir paredzēts, lai atbalstītu lauksaimniecību šai valsti. Un es arī gribētu zināt, vai drošības klauzula attiecas šajā nolīgumā arī uz lauksaimniecību, ne tikai uz rūpniecību. Es eh, gribu teikt, ka eh, ceru, ka eh, šis dokuments dos labu rezultātu, un tas ir būtiski arī Kosovai. Paldies! Vai vēl kāds deputāts vēlas uzstāties? Ja nē, tad es došu vārdu Bronšās kundzei no komisijas. Liels paldies! Komisija vēlas pateikties Inta komitejai un tīpaši referentam Ānā, Ādamam Šenfeldam par atzinumu sagatavošanu. Ir pareizi norādīts, ka stabilizācijas un asociācijas nolīgums ir svarīgs solis uz priekšu, stiprinot ES Kosovas attiecības Tas ir uh, pirmās Eiropas Savienības līgumiskās saistības attiecībās ar Kosovu. Un, uh, protams, ir daudz priekšrocību. Šeit ir runa par pakāpenisku Kosovas likumdošanas pieskaņošanu Eiropas Savienības uh, tiesību uh, sistēmai un uh, standartiem, un tas veicinās arī uh, tirzniecības attīstību šai valstī. Tas nāks par labu strādājošiem studentiem. Uh, un praktiski nekavējoties tiek nodrošināta Kosovas ražojuma piekļuva Eiropas Savienības tirgumu, bet tiek aizsargāta tāpat laikā vietējie ražotāji un to konkurētspēja, kā tika jau teikts, ir paredzēts desmit gadu pārējais periods, tas ir visgarākais rietumu Balkānos, un šim periodam vajadzētu dot pietiekam daudz laika šai valstī, protams, ar komisijas programmu atbalstu, lai tā varētu pielāgoties situācijai un celtu savu konkurētspēju. Protams, valdībai daudz būs jādara, lai Eh, stiprinātu eksportējošos eh, sektorus, eh, lai nodrošinātu izstrādājumu atbilstību prasībām Eiropas Savienības tirgu un lai nodrošinātu atbildīgo institūciju darb, pienācīgu darbību šeit, it īpaši, es domāju, konkurences padomi. Uh, ir jāsniedz atbalsts arī MVU un jāpaukstina vietējo ražojumu kvalitāte. Uh, runājot par lauksaimniecību, es vēlētos detalizētāku atbildis par šo jautājumu sniegt vēlāk par to, kā komisija paredzējusi nodrošināt uh, šo jautājumu ražojumu konkurētspēju. Ja jūs palūkojaties uz nolīguma detaļām, tad daži sensitīvie ražojumi tiek ļoti aizsargāti un pat ir izslēgti no. Uh, ir uh, izslēgtas citu ražotāju piekļuve Kosovas tirgumu un ir paredzēts desmit gadu pārejas periods, kā jau tika norādīts un šim pārējais periodām būtu jādod iespēja ražotājiem pielāgoties konkurences situācijai, un tāpat mēs sadarbojamies arī ar vietējiem ražotājiem, lai viņi varētu pieskaņoties konkurences prasībām. Paldies, saka priekšsēdētājs, vai referents vēlas kaut ko teikt, jā, pavisam īsi. Paldies par visiem izteiktajiem komentāriem. Esmu pārliecināts, ka mums izdosies uh, veiksmīgi pabeigt iesākto darbu. Un tomēr, balstoties uz citu valstu pieredzi, kuras ir izgājuši cauri šim uh, pielāgošanās procesam, gatavojoties vai nu. No Eh, šādiem nolīgumiem vai iestājai Eiropas Savienībā, gribu teikt, ka desmit gadi tas ir ilgs laiks. Un mēs sagaidām pozitīvas pārmaiņas, kas nāks par labu Kosovai. Mēs vēlamies, lai šādas pārmaiņas notiktu, bet uh, tas prasa paudzes un gadu desmitus. Un uh, šādas stingras prasības var palīdzēt valstī. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varam pātrināt procesu. Globalizācija uh, uzņēmumu uh, darbības starptautiskā mērogā, publiskais iepirkums. Vienīgais veids, kā modernizēt mazatīstītu valstu ekonomiku, ir tiešās ārvalstu investīcijas. tās, uh, un, diemžēl, ārvalstu kapitāls uh, Kosovā nav pieejams neierobežotā apjomā, bet ir nepieciešams ne tikai kapitāls, bet arī uh, jaunās tehnoloģijas un zinātība. Un to var teikt, uh, no, balstoties uz citu valstu, skatā polijas gūto pieredzi. Un es gribu teikt, ka šādas procedūras valstīm nāk tikai par labu. Priekšstādētājs gribu brīdināt uh, kolēģus, ka 23. novembrī 12. ir noteikts grozījuma iesniegšanas termiņš. Uh, mēs uh, balsosim decembrī un janvārī šis jautājums tiks izskatīts plenārsēdē, jo šis jautājums ir jāvirza uz priekšu ātri. Un tagad nākamais punkts ir Eiropas Savienības un Tunisijas sarunas par brīvās tirzniecības nolīgumu. 13. oktobrī Tunisiju apmeklēja komisāre Malmstrēma un sarunu vešanas komandas tikās 19. un 22. oktobrī 22. septembrī mums notika pirmā viedokļa apmaiņa par šo jautājumu, un tajā piedalījās Tunisijas vēstnieks. Tā kā šīs sarunas ir ļoti svarīgas, tad uh, Inta komiteja ir paredzējusi pieņemt rezolūciju par šo jautājumu, un referente ir Mariela Desarnēza, kur ir atbildīga par šā reģionu valstīm. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, pat tiešām mēs jau par šo jautājumu esam runājuši. Uh, jūs norādījāt, ka tā ir ne tikai brīvās, um, tas ir ne tikai brīvās tiesniecības nolīgums, bet arī politisks nolīgums. Ir ļoti būtiski, lai Eiropas uh, Savienība palīdz Tunisijai attīstīties un saglabāt politisko stabilitātu un demokrātiju ilgtermiņā. Uh, Tunisija piedzīvo ļoti uh, izšķirošu brīdi savā vēsturē, ir uh, bijuši smagi, grūti notikumi, ir notikusi demokrātijas konsolidācija. Mēs visi atceramies, ka Tunisijas kvartets saņēma Nobeļa miera prēmiju. Un tāpat laikā mēs visi zinām, ka konteksts uh, Tunisijai ir ļoti sarežģīts, un tas ir sarežģīts Tunisijas tautai. Uh, notikuši atentāti Susā un Bardo. Valsts pārdzīvo dziļu ekonomikas krīzi, turisma krīzi pastāvīgi. Uh, ir uh, terorisma draudi un uh, ir liela daļa Tunisijas jauniešu bez darba, un šai valstī ir robeža ar Lībiju, kas pastāvīgi destabilizē situāciju. Uh, ir arī bēgļi, par kuriem e, mēs Eiropas Savienībā nerunājam, bet ir 1,8 uh, miljoni bēgļu šobrīd Tunisijā. Un tas viss, protams, rada nopietnas problēmas. Tādēļ Eiropas Savienība ir jātaisno uz mums liktās cerības šīs nolīgums, kā jau es teicu, ne tikai tirzniecības nolīgums, bet arī politisks nolīgums. Mērķis ir nodrošināt ilgtermiņa stabilitāti Tunisijā. Un mums ir jāpadomā visiem kopā par to, kā nodrošināt, lai šīs nolīgums darbotos veiksmīgi un nāktu par labu Tunisijas ekonomikai kopumā, maziem vidējiem uzņēmumiem, visiem Tunisijas iedzīvotājiem. Un tādēļ es esmu paredzējusi veselu nodaļu šajā rezolūcijā par veiksmes nosacījumiem. Protams, šim ir jābūt asimetriskam nolīgumam, tam jānāk pirmkārt par labu Tunisijai. Tā, tā, tas būs asimetrisks nolīgums, tam ir jābūt progresīvam nolīgumam, tas arī ir ļoti būtiski mums ir jāsniedz viņiem atbalsts visā procesa noristē un jādod uh, uh pietiekams laiks, iespējas tunisiešiem pieskaņoties uh, šai situācijai. Un arī visiem tunisiešiem ir jāuzņems atbildība par šā uh, nolīguma īstenošanu. Tā tad ir uh, jānodrošina ne tikai atklātība, ir jādod uh, atklāt pilnvars sarunu vešanai, bet ir arī jāīsteno pastāvīgs dialogs šā nolīguma pusē. Un tādēļ es aicinu, lai mums būtu dialogs īstenots ar Tunisijas parlamenta deputātiem un lai mēs arī sagatavotu ieteikumus sarunu vedējiem par to, kā uzlabot nolīgumu tekstu ļoti svarīgi, lai tas nebūtu tāds nolīgums, par kuru vienojušies eksperti kaut kur eh, kādā telpā, bet lai eh, arī sabiedrība būtu iesaistīta šajā procesā. Manuprāt, tas ir ļoti būtiski. Un trešais eh, nosacījums ir tāds, ka šim nolīgumam ir jādarbojas visas Tunisijas ekonomikas uh, labā, lai modernizētu ekonomiku, lai nodrošinātu ieguldījumus perspektīvajās nozarēs turismā, enerģetikā, bioloģiskajā lauksaimniecībā un citās. Es uh, uzskatu, ka šis punkts arī ļoti būtisks. Šis ir izšķirošs brīdis Tunisijai un šīm nolīgumam ir jābūt noslēgtam gan Tunisijas, gan Eiropas Savienības interesēs. Ja eh, ir kāda valsts, kur mums tiešām būtu jāstabilizē, tad tā ir Tunisija, mums šī stabilizācija ir jāatbalsta, eh, tauta ir ļoti daudz ko darījusi demokrātijas labā, un mums Eiropas Savienībā ir jāpalīdz viņiem virzīties uz priekšu, nodrošināt sabiedrības atvērtību un uh, ekonomisko attīstību, un mums ir jāpalīdz īsteno, jāpiepild šīs uz mums sliktās cerības. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad vārds ETP ēnu referentam Salvatoram Tišu. Paldies, priekšsēdētāji. Es piekrītu uh, referents teiktajam. Šodien tiešām mums uz, mūsu uzdevums ir uh, atbalstīt šādu nolīgumu. Šodien, šobrīd ir izšķirošs brīdis, un šis ir īstais brīdis, kad ir jāslēdz šādu nolīgumu, lai stiprinātu demokrātiskās institūcijas. Ir uh, jā. Uh, izvēlas stabilizācijas ceļš, un mums ir šis process jāatbalsta. Manuprāt, šis nolīgums ir ļoti būtisks, un Eiropas tautas partijas grupa uh, atbalsta kopumā šo rezolūciju, bet tā skatā 21., 22. un 23. punktu par sarunu vešanas pilnvaru atslepenošanu un 22. punktā ir norādīts, ka parlamentām ir jāsaglabā kontrole pār šo procesu, mums ir jāiepazīstas vai jāsagatavo ietekmes novērtējumu, lai noskaidrotu, kādu procesu, kādu progresu mēs varam sasniegt. Un Esmu pārliecināts, ka arī sīkāk problēmas mēs varēsim izvērtēt um, nākamajā mm, apspriešanas posmā un ir liela uzmanība jāpievērš arī enerģētikas sadaļai. Un uh, es gribētu izmantot šo iespēju un vērsties pie komisijas, uh, norādot, cik svarīgi ir veidot starp savienojums ar Tunisiju. Mums ir jādiversificē Eiropas energo piegādātāji un ir jāveido starp savienojums starp Ziemeļa Āfriku un Dienvidu Eiropu un jānodrošina arī piegāžu drošība. Bet Eiropas Tautas partija pozitīvi vērtē šo projektu. Tagad vārds S&D Manuēlam Morelam. Paldies priekšsēdētāja referents kundze atgādināja to, ka šis uh, nolīgums uh, noteikti ir arī politisks nolīgums, tas nav apšaubāms. Un pašreizējā situācijā šīs nolīgums iegūst jau vēl citu rezonanci. Mūsu pienākums ir gūt panākumus un nodrošināt, lai tas būtu tāds kā parauga nolīgums un kā komisāra Malmstrēma ir norādījis, tas, protams, būs asimetrisks un progresīvs nolīgums. Sarunas ir jāved pēc iespējas atklāti un sadarbībā ar Tunisijas pilsonisko sabiedrību. Mums ir jāīsteno kopējās attīstības process un ir arī jādomā par lauksaimniecības nozari, kura nespēja tūlīt konkurēt ar Eiropas uh, uzņēmumiem. Jānodrošina tehnoloģijas pārnes uz Tunisiju no Eiropas Savienības. Un a, uh, būtu ļoti labi arī, ja padome publiskotu sarunu vešanas mandātu, kas tika pieņemts a, uh, decembrī. Tāpēc mums ir jāatbalsta komisijas prasīgā nostāja, bet man ir arī ieteikumi par to, kā ievērojam uzlabot šo dokumentu. Jā, es piekrītu, ka ir jārunā par asimetriju un progresivitāti, bet būtu jārunā vairāk par lauksaimniecību, ne nepietiktu vienkārši atvērt tirgu un aizsargāt sensitīvos projekts, e, produkts, ir jārunā par pakāpenisku tirgus atvēršanu. Un vēl viens punkts, kā man pietrūkst šai mm, dokumentā, tas ir sensitīvs jautājums uh, uh, Tunisijas sabiedrībai pār publisko iepirkumu atvēršanu. Šeit mums ir jābūt ļoti skaidriem domājot par asimetriju. Uh, Nākamais jautājums ir svarīgs arī tās ir sociālās normas, sociālo tiesību ievērošana. Par to runāja Malmstrēms kundze Tunisā, bet šajā dokumentā tas nepietiekami atspoguļojas. Tāpat man pietrūkst atsevišķas nodaļas par investīciju aizsardzību varbūt pat paredzēt kādu investīciju aizsardzības mehānismu šai sarunās, bet kopumā es uzskatu, ka šis dokuments ir ļoti labs un tas atspoguļo šā nolīguma politisko un simbolisko dimensiju. Paldies! Vēl nākamais. Uh, Eh, runātājs ir Forankungs no ENF. Gribu teikt, ka 2010. gads, kad krita iepriekšējais eh, režīms, nu kopš tā laika mēs cenšamies glābt agonizējošo Tunisiju. Un, eh, nu, es uzskatu, ka šie tir, tie, šādi tirzniecības nolīgumi ir nepareizi. Tā, uh, būtībā Francija un Eiropas Savienība ir atbildīgas par Tunisijas destabilizēšanu, un šoreiz atkal mēs uh, cenšamies uh, politikas uh, mērķiem upurēt lauksaimniecību. Vairāk nekā miljārdu eiro Francijas lauksaimniekiem izmaksāja šīs sankcijas pret Krieviju, un tagad atkal Francijas uh, lauksaimnieki maksās par mūsu politiku Tunisijā. Šeit ir paredzēta uh, kvotas palielināšana pa 35 tūkstošiem litru olīveļas, kaut gan mūsu uh, lauksaimnieki saskaras ar šo sērgu, kas uh, uh uzbrūk tagad olīvu kokiem Es domāju gan, ka Itālijas lauksaimnieki novērtē šo uh, Tunisijas olīveļas konkurenci Itālijas tirgu. Šīs nolīgums apliecina Eiropas Savienības vēlmi ar šādu izniecības nolīgumu starpniecību uzspiest cilvēku tiesību politiku un atkal tiek uh, upurēts vesels Eiropas lauksaimniecības sektors. Thank you. Uh, Mrs. Forenzas. Forenzas kundze goja vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, es izsakos Patrik uh, Leja Riku vārdā, kurš nevar būt šeit neseno Francijas notikumu dēļ. Līdz ar to vēlos paust arī vēlreiz solidaritāti visiem Francijas kolēģiem un uh, pilsoņiem. Līdz ar to es vienkārši nolasīšu uh, eh, Lierikunga komentārs mūsu grupas vārdā. Mēs priecājamies par to, kā ziņojums uzsver Tunisijas un Magreba kā tādas eh, svarīgumu, eh, it īpaši Tunisijai cenšoties izveidot demokrātiju Mums ir jāsaglabā, jāsaglabā asimetriskas attiecību aspekts par labu Tunisijai, tas mums ir ļoti svarīgi. Šai asimetrijai ir jāizpaužas, piemēram, tajā, ka Tunisija var ražot farmācijas produktus vietējiem tirgum, eh, nepārkāpjot eh, intelektuālo īpašumu tiesības. Eh, tāpat arī aizsardzība no konkurences no Eiropas Savienības ļoti svarīga Tādēļ mēs vēlamies iekļaut ziņojumā vēl vienu punktu, kas uzsvērtu, ka nekāds ISDS vai cits strīdus risināšanas mehānismus starp investoriem un valstīm eh, tiktu iekļauts jebkādā nākotnē slēdzamā līgumā. Mēs uzskatām, ka ar eh, līgumu īpaši var palīdzēt Tunisijas pilsoniskai saviedrībai uh, iesaistot eh, tās eh, pirms sarunas, kā tādas ir sākušās. To mēs arī centīsimies labot ar saviem grozījumiem. Mēs vēlamies iepauzēt eh, sarunas līdz Tunisijas sabiedrība nav iesaistīta procesā. Tāpat arī jāizvērtē, kāda ietekme būs uz Tunisiju Paldies, un Marijā Rēnā. Paldies, Dāvid, es pilnībā pievienojos eh, kolēģa Emanuela Morēna teiktajam. Tikai piebildīšu vienu lietu, ka vajadzētu varēt rezolūcijā iekļaut to, ka ietekmes novērtējums vajadzētu varēt veikt Tunisijā un to finansētu Eiropu, un tas būtu tāds labs tehniskais atbalsts un tādējādi varētu iesaistīt arī arotbiedrības un pilsonisko sabiedrību. Un ja mēs varētu tā kreatīvi pieiet tam, ka šīs ietekmes eh, novērtējumi varētu būt eh, tunisiešu veidotas un finansēts par Eiropas Savienību, un to arī nu, varētu atbalstīt dažas eh, padomas dalībvalsts. Paldies! And, uh... Paldies! Noslēgumā dodu vārdu Pirī Jankungam no komisijas. Thank you very much, Mr. Paldies, priekšsēdētāji. Mums man prieks, ka jūs man vērtējat tādā pat līmenī kā deputāts šajā komitejā, bet eh, ļaujiet man vismaz izteikt komentārus par to, ko es dzirdēju šajās debatēs. Pirmkārt, kā jūs jau sacījāt ievadā, šīs sarunas ir uzsākušās tikai pagājušajā mēnesī Tunisā. Tas balstās uz eh, esošo brīvās tirdzniecības zonu, kas izveidots starp eh, Eiropas Savienību un Tunisiju 90. gados. Eh, tajā līgumā jau ir paredzēta asimetrija attiecībā uz lauksaimniecības produktu tirdzniecību un divpusēju liberalizāciju rūpniecības produktu tirdzniecībā likvidējot tarifs Eh, DCFTA ietvaros mēs ar Tunisijas partneriem vēlamies padziļināt sadarbību, ļaujot progresīvi integrēt Tunisijas ekonomiku Eiropas Savienības ekonomikā un mūsu vienotajā tirgū, vienlaicīgi iegūstot eh, daudz ko, piemēram, labāko ekonomisko pārvaldību un labāku tirgus piekļuvi, ko vēl neatrisina pašreizējais brīvās tirdzniecības nolīgums. Komisija labi apzinās uh, sensitivitātes, kuras pieminējas Tunisija, piemēram, lauksainiecības un pakalpojumu jomā, jo saruna procesā mēs arī e, taisamies e, to ņemt vērā, un kā daudzi no jums ierosināja, mēs arī centīsimies turpināt asimetrisku un progresīvu pieeju sarunu rezultātēm. Un saistībā ar to komisija plāno mobilizēt e, papildus pasākumus, lai palīdzētu Tunisijai gan sarunu vešanas procesā, gan arī tālāk DCFTA īstenošanā. Mēs ceram, ka komisija nebūs viena, un ka redzēsim paralēlu rīcību arī no atsevišķajām dalību valstīm un tāpat arī no Eiropas finanšu eh, iestāžu puses EBRD un EIB. Mēs esam uzsākuši procesi, ka, procesu, kas eh, prasīs vairākus mēnešus, kas attiecas uz caurskatāmību un iekļaušanu, to pieminēja vairāk deputāti. No komisijas puses mēs tik tiešām eh, vēlamies nodrošināt labu kvalitāti, pilnu caurskatāmību šajā procesā, visi, eh, vispusēju un iekļaujošu dialogu ar pilsonisko sabiedrību gan Eiropā, gan Tunisijā. Pagājušās eh, sanāksmēs, kur komisāra Malmstrēma piedalījās un uh, Eh, pēc tam arī nākamajā kārtā eh, bija arī dalībnieki no pilsoniskās sabiedrības Tunisijas pusē, un eh, mēs ceram, ka tas turpināsies arī turpmāk. Mēs plānojam cieši sadarboties ar Tunisijas iestādēm šajā jautājumā, jo dažas no caurskatāmības aktivitātes, īpaši Tunisijā, skaidrs, ka tās būs jāorganizē kopīgiem spēkiem. Piemēram, komisija labprāt piedalītos eh, jebkādos eh, starpparlamentāros dialogos, eh, kas varētu tikt izveidot ar Tunisijas parlamentu. Pavisam īsts komentārs vēl par divām citām lietām, kas tika pieminēts par RUT. Jā, mēs plānojam uh, ka būs atsevišķa sadaļa par enerģētiku, kā daļa no DCFTA, tāpat arī sadaļa par iepirkumu un par uh, investīcijām, kā arī par ilgspējīgu attīstību. Ņemot vērā to, ka mē, mēs esam tikai sarunu pašā sākumā, šobrīd, principā, mēs e, nodarbojamies ar to, ka skaidrojam savas idejas, Nu, un turpinām sagatavošanās procesu, kas ilga pēdējos pāris gadus. Protams, ka sarunām attīstoties, komisija turpinās informēt INTA komiteju par sasniegto progresu sarunās. Ar to es arī noslēgšu savus izteikumus priekšsēdētāji. Mēs, protams, ar lielu interesi sekosim šīm debatēm. Paldies! Mēs, protams, jūs uzskatām par vienlīdz eh, svarīgiem. Marija Desarnēz vēlas eh, atbildēt. Euh- Jā, paldies priekšsādātājs. Vēlējos teikt, ka piekrītu euh, varbūt ne visiem, kas izteicās, bet euh, lielai daļai. Un ETP eh, kolēģis šeit jau ir projām, bet es pilnībā piekrītu, ka ietekmes un uh, Eh, novērtējumi to visu saprot, ka tas ir tekstā, bet to mēs vēl varētu konsolidēt, ka šī ir šī eh, ideja, ka varētu finan, vai dot finansējumu no Eiropas Savienības piekrīt arī šis konstantais dialogs, tas eh, saskan ar to, ko teicām, tad jautājums par starpsavienojumiem enerģētikas jomā, tas arī būtu padziļināms ar Manuelu. Es pilnībā te arī piekrītu un mēs uh, Uh, prasām, lai tiktu publicēts uh, pārunu mandāts un būtu laiks, lai padomi uh, to saprot un to dara un par mm, tālāk par investīciju aizstāvēšanu, aizsargāšanu. Es pilnībā piekrītu, paskatīsimies uz grozījumiem, ko mēs varētu izstrādāt, tad atsevišķu jomu aizsardzība un pakāpeniska uh, atvēršana e, tirgū, jo īpaši lauksaimniecības kolēģiem, es piekrītu FDD kolēģim, un arī to, ka publiskie pakalpojumi ir jāsaglabā, un arī to, ka visvairāk ir jāpiesaista pilsoniskā sabiedrība, cik tas ir iespējams, un tas, manuprāt, ir panākumu atslēga, lai izdoto šī vienošanās, un kolēģis arī, kas izteicās, teica, ka citi maksā par uh, citiem, un tad par olīvu eļām Tunisijas eksportu tas ir 70 tonnas, kamēr mēs paši vairāk kā miljonu saražojam šodien olīveļa, kas ir ļoti labas kvalitātes no Tunisijas, un es tiešām aicinu to izmēģināt. Tas ir eh, produkts, ko augsti vērtē Eiropas tirgu, un to augsti vērtē arī Itālijā, jo reizēm tā ļauj uzlabot Itālijas olīveļas kvalitāti. Līdz ar to beigu beigās visi ir apmierināti, visi gūs labumu. Bet vēl es gribētu arī tā nopietnāk pateikt, ka eh, šajā brīdī sārīdīt cilvēkus vienus pret otru vai censties to darīt, acīm redzot, nav atbilde krīzē, kur piedzīvojam. Paldies priekšsādātājiem. Thank you very much. Jā, paldies. Ar to arī nu noslēdzam debats par šo punktu. Grozījuma iesniegšanas termiņš 15. decembris 12. dienā. Inta balsojums 25. janvārī nākamgad, balsojums plenāra sēdē, par to vēl tiks paziņots nākotnē. Tā tad esmu nonākuši līdz 15. punktam, viedokļa apmaiņa par tā saucamā tirgus piekļuvas regulu, kas nu, runāja par AKK valstu e, grupas, e, grupā ietilpsošo valstu izcelsmes izstrādājumu nonākšanu tirgu. Un tad aicināšu Valēzes kungu prezentēt šo punktu. Paldies, priekšsēdētāji! Tas, kas mums šeit ir, ir kodifikācija un pārskatīšana tā sauktā tirgus piekļuvas regulai. Tas ir tiesisks instruments, ar kuru nodrošina ekonomisko e, eh, operātoru darbību tirzniecībā ar AKK valstīm. Eh, par to ir panākta vienošanās, bet eh, nav vēl noslēgta ekonomiskās partnerības līguma. Tas nodrošina bezšķēršļiem pieeju šajā tirgumu šajā pārejas periodā un e, jāpaziņo ir par APA, APA noslēgšanu tikai. Tā ir 2007. gadā pieņemtās regulas pārskatīšana ar vairākiem grozījumiem. Šis aktualizēšanas process e, iekļāva arī pielāgošanos pēc Lisabonas līguma sistēmai par īstenošanas un deleģētajiem aktiem un tālāk arī pirmā pielikuma iekļauto valstu e, režīmu maiņām. Šis kodifikācijas pasākums, kā to mēs dēvēt, palīdzēs uzlabot savskatāmību un juridisko noteiktību, e, palīdzot vienkāršot ES tiesību normas. E, tāpat laikā mēs izmantojam pārskatīšanu, lai e, vēl smalkāk pieslīpētu uh, tekstu eh, saistībā ar divām izmaiņām. Vissvarīgākā no tām saistīta ar papildu pilnvaru deleģēšanu. Es piekrītu, eh, ka komisija jāspēj pieņemt deleģētos aktus, kas būs piemērojami produktiem ar izcelsmi Rietumu Afrikā, eh, Dienvidu Afrikā. Tas ir saistīts ar Eiropas Savienības un Dienvidāfrikas eh, attīstības eh, un sadarbības līgumu. Tā vietā nāks reģionālais APA ar Dienvidāfrikas valstīm. Sarunas par šo dosie noslēdzās 2014. gada jūlijā. Teksts tiek sagatavots parakstīšanai šobrīd un vēlākai ratifikācijai. Otrs izmaiņas attiecas uz 22. pantu. Uh, kur ir atsauca uz 134. pāntu no līguma par Eiropas kopienas izveidi. Un tas, to ir nepieciešams svītrot, jo šāds pāns vairs nepastāv stājoties spēkā Lisabons līgumam. Juridiskās, eh, juridisko lietu komitejas eh, viedoklis ir, ka šī ir parasta kodifikācija un tas aptver eh, iepriekš minētos grozījumus. Mans ieteikums eh, ir turpināt darbu bez papildus grozījumu iesniegšanas. Paldies! Paldies! Vai kāds vēl vēlas izteikties? Pa, jā, es piekrītu savas grupas vārdā jūsu sacītājiem. Tagad komisijas eh, vārdā Kustēns kundze jau vēlas izteikties. Kustēns kungs, labos jau priekšsēdētājs, nevēlaties. Vai kāds cits no komisijas, kurš vēlas izteikties? Paldies, priekšsēdētāji. Komisija ir viensprāts ar Valēzes kungu par to, ka mums eh, strauji jāķeras pie apstiprināšanas. Paldies! Ļoti ātri un efektīvi 16. punktu mēs jau pārcēlām. Ehm, grozījuma iesniegšanas termiņš 24. novembris 12. dienā. Paldies referentam. 16. punkts tātad bija pārcelts, vai ir citi jautājumi? Nē. Nākamās sanāksmes datums ir 30. novembris, 3. pēcpusdienā un 1. decembrī 9. no rīta un pēc tam 15. pēcpusdienā. Paldies visiem!